Dobro jutro, drage kolegice i kolege. Labrīt, darbie kolēģi. Mēs turpinām mūsu vakardienas ārlietu komitejas sanāksmi. Ir zināmi grozījumi darb, eh, darba kārtībā, un mēs sāksim šī rīta sēdi ar Melnkalnes 2014. Eh, gada progresa ziņojumu. Referents ir Čāls Tārnoks no ECR grupas. Un, kā mēs zinām, notiek iestājas sarunas ar Melnkalni, progress ir labs. Un pagaidām tā ir vienīgā e, reģiona valsts, kura ir eh, atvērusi konkrētas sarunu nodaļas E, tai piekrīt arī citas jaunas atbildības reģionālās sadarbības e, kontekstā, un arī tas maina e, skatījumu uz paplašināšanās procesu. Izaicinājumi vēl šajā procesā pastāv, gan galvenokārt politiska klimata dēļ, tāpat arī ir jāpieliek pūliņu valsts administrācijā, kā arī, lai uh, mazinātu politisko ietekmi uz tiesu varu. Ir jācīnās pret korupciju un jārisina jautājumi saistībā ar mēdīju un izteiksmes brīvību konkrētākā. E, žurnālistu kā profesionāļu neaizskaramību. Mūsu referents ir sagatavojis kvalitatīvu dokumentu, kas ņem vērā gan pozitīvos, gan mazāk pozitīvos aspektus Melnkalnas sarunu procesā. Un tagad es došu vārdu Čārlam Tanukam. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau jūs tikko sacījāt, Melnkalni turpin uzrādīt labu progresu iestājas procesā dalība Eiropas Savienībā, un tā ir vienīgā Rietumbalkānu valsts, kas ir atvērusi vairākas sarunu nodaļas ar komisiju divi, divas nodaļas provizori ir slēgtas un 16 atvērtas, ieskaitot būtiskākās 23. 24. kas attiecas uz justīciju un iekšlietām. Četras nodaļas ir atvērtas pagājušajā mēnesī. 31. nodaļa pērku kopīgo drošības un, ārpo, un aizsardzības politika ir atvērtas un es gribētu īpaši uzteikt Melkalmas Eh, panākumu šajā sakarā. Melnkalne, atšķirībā no kaimiņu valsts Serbijas, ir eh, atbalstījusi Eiropas Savienības nostāju pret eh, Krieviju sankciju ziņā Ukrainas sakarā. Tāpat arī Melnkalna atbalsta koalīciju pret Islām valsti un ir iecerējusi eh, kriminalizēt tos uh, eh, savas izcelsmes pilsoņus, kas ir eh, izlēmuši pievienoties kaujiniekiem džihādā. Tāpat esmu pārsteigts uzzinot, ka Melnkalnes drošības dienesti uzrauga 300 aizdomās turētos pār terorismu atbalstīšanu. Tāpat arī e, Melnkalne turpina savus centienus NATO sakarā, kā arī formāls uzgai, eh, uzaicinājums eh, pied, eh, iestāties NATO ir sagaidāms šogad. Tomēr NATO uzskata, ka ir jāpieliek lielāki pūliņi attiecībā uz pilsoņu pārliecināšanu par noderīgumu dalībai NATO. Tālāk runājot par tiesu reformu stratēģiju, kas ir valdības dokuments darbam no 14. līdz 18. gadam. Un jaunā ģenerāla prokurora iecelšana ir nozīmīgs solis uz priekšējā ziņā. Tomēr tiesu sistēma pagaidām vēl vieš bažas un ir jāpārskata visu tiesu darbinieku un tiesnešu e, darbā pieņemšanas, promocijas un disciplinārie jautājumi. Tālāk par presi runājot, ja. lai gan jāatzīmē, ka incidenti ir skaidriņā nelieli, tomēr ir bijuši uzbrukumi gan mēdījiem, gan žurnālistiem. Un tas negatīvi var ietekmēt preses pašcenzūru tiek aicināts pārskatīt e, rīcības kodeksu un ētiku, kas ir pozitīvs solis. E, plašāk par Melnkalnu sabiedrību runājot, daudz ir darīts likumdošanas ziņā, lai izskaustu aizspriedumus un diskriminācijas pret atsevišķām grupām, tomēr šajā ziņā ir jādara vairāk. Tāpat ir vērojams kaut neliels, tomēr zināms, Romu eh, studentu pieplūdums universitātēs. Tāpat LGBT tiesību ziņā ir jādara vairāk, lai likumdošanā paredzētais izpaustos rezultātos uz vietas. Kopumā Melnkalna ir panākums stāsts Rietumbalkāniem un arī priekšvēstnes papla eh, lielākam paplašanāšanās procesam. Esmu referents gan š, ša, šim, gan arī iepriekšējā sasaukumā. Un tāpat e, jānorāda, ka ir jāpieliek lielāki pūliņi sadarbībā ar valdību. Tāpat es jau pieminēju vairākas jomas, kam ir jāpievērš uzmanību, bet uzticos, ka Melnkalni to spēs īstenot. E, Melnkalni ir neliela labklājības nācija, kas ir atvērta uz ārpusi, un atkārtoju vēlreiz, ka, manuprāt, e, šī valsts ir panākums tās, un esmu gandrīz būt par referentu pār šo valsti. Paldies! E, paldies, kolēģi Tanok, turpina priekšsēdētājs. ar gandarījumu dzirdu, ka jūs uzskatāt, ka Melnkalna ir panākums stāsts un nevis izaicinājums, un tagad es došu vārdu Ričardam Hovitam, kurš izteiksies delegācijas parlamentāriem attiecībām ar Melnkalni. Eh, un tāpēc vārds Ričardam Hāvitam. Es atvainojos Dots eh, kundzes vārdā, jo viņi nevar būt šeit klāt, taču viņi entuziastiski ir sākusi darbu ar, pie attiecībā ar Melnkalni. Es vēlos sacīt Anu kungam, ka viņa augstu vērtē jūsu ziņojumu projektu. Viņa uzskata, ka tas ir labi līdzsvarots ziņojums Un e, grozījumi, ko, esmu, par, ko viņi ir paredzējusi iesniegt, eh, atbildīs e, ziņojuma garam, tikai ieviešot dažas detaļas. Daži komentāri no manas puses. Nepārprotami, Melnkalnei ir nozīmīga loma e, visa reģiona kontekstā. E, šīs valsts iestāja ir jāuzskata gan tās pašas gaismā, gan arī raugoties pašāks visu reģionu. Sačī kungs apmeklēja Kosovu un tā laikā Melnkalnē notiekošais rosināja bažas, tāpēc mēs aicinātu Melnkalnē sniegt savu ieguldījumu visu valsts iestāju Eiropas Sanībā. Un te tā no kungam arī jābūt iecietīgam. Runājot par diskrimināciju Iestājas process šajā parlamenta rezolūcija progresa ziņojumos uh, eh, ataino to, ka vēlamies, lai integrācijas polic, politika minoritāšu jautājumā atbilstu aki komunitēru prasībām. Ir jāstiprina uh, valsts tiesības sarga tiesības un pilnvaras, un runājot par eh, LGBT E, cilvēku mm, gājienu 2014. gadā vērojams progress. Runājot par invalīdiem, tad vēl ir daudz vairāk darāmā. Īpaši bažas ir par sodu sistēmu, kas e, ir uzlikta e, šie sodi uzlikti ir darbdevējiem, kas ņem darbā invalīdus, jo esot 8000 e, invalīdu un tikai 2000 ir pieņem darbā. Tad vēl ir arī zināms bažas par porgarīcas e, nometnes apstākļiem. Es esmu pārliecināts par to, ka Tāno kungs pieņems uh, mūsu ierosinājums un uh, ceru, ka varēsim veiksmīgi vadīt sarunas, ar, uh, noslēdzot tās ar ļoti labu ziņojumu. Paldies, Hovid kungs! Tagad uzklausīsim mūsu ēnu referents Eiropas Tautas partijas vārdā Kovačeva kunga vārdā Kukana kungs. Andrejs Kovačeks, ETP. E mm, Ēna referents nevar būt klāt, un es paldīšu viņu viedokli. Pirmkārt, viņš uzskata, ka šis eh, ziņojums ir ļoti labs. Pamatot tiek norādīts, ka Melnkalne ir vadošā valsts, iestājas sarunās, un līdz ar to tā ir liela atbildība šajā reģionā un visaptverošā paplašināšanās procesā. Atslēgsvārds daudzām nepieciešamām darbībām ir uzticēšanās daudzās jomās ir neatrisināti jautājumi. Piemēram, Armēnija kombina Podgorica ir bankrots, valsts līdzekļu izšķiedēšana politiskiem pārties eh, mērķiem, eh, korupcija un arī vardarbība pret žurnālistiem. Eh, ir arī apšaubi apdraudētas institūcijas un ekonomiskā gaisotne, kas arī ir jārisina. Visām politiskām iesaistītām grupēm, grupām ir jāstrādā, lai veidot uzticēšanās gaisotni vienam pret otru un arī in, investori. Paužam nožēlu par to, ka uh, turpinās žurnālisti iebiedēšana. Mēdīju brīvībai jābūt prioritātei, jo tas ir eh, lakmus tests uh, politiskai sistēmai. Ir zināms progress panāks tiesu Eh, reformas jomā. Vēlos uzsvērt, ka Eiropas Savienības eh, mērķis ir kvalitāte, nevis ātrums, taču politiskā griba ir vajadzīga, lai nodrošinātu tiesu varu neatkarību. Te ir runa par 23. un 24. sadaļu, un tad ir arī jānodrošina jauninājuma īstenošana. Turklāt naida kurināšana īpaši uh, ar reliģiskiem vai etniskiem apsvērumiem uh, Mm, nav ignorējama. Ir jāveicina tolerance un apusēja izpratne. Šai ziņā eh, pareizi tiek īstenot to pilsoņu kriminalizāciju, kas ir piebiedrošies eh, džihadistu ciņai. Ir arī jāskata situācija Ukrainas krīzes gaismā. Nobeigumā vēlos atgādināt, ka nesen šajā komitejā būs klausīšana ar visiem Rietumbalkānu valstu ārlietu ministriem. Dažas reģiona valstis eh, turpina ignorēt atkārtotas rekomendācijas no es puses. Melnkalnē ir laba pieredze sadarbībai tehniskās un politiskās, um, tehniskā politiskā ziņā. Mēs aicinām izpildīt mūsu rekomendācijas, lai izvairītos no uh, strupceļa, kas vērojams dažās citās valstīs. Melnkalna ir veiksmes stāsts un politiskā griba ir acīm redzama. Paldies, Kukana kungs! Tagad vēlos dot vārdu ānu referentam no sociāldemokrāta grupas Andru Lākiškungam. Καταρχάς θα ήθελα να Iesākumā vēlos pateikties eh, referentam Tanokam kungam par viņu ļoti veiksmīgo darbu un par viņa mm, ziņojumu. Melnkalne ir liecinājusi par labu uh, progresu sarunās, līdz ar to mm, ir arī pieņemti daudzi tiesību akti. Programmas un darbības, kas ir īstenotas, un arī uh, sarunas uh, 17. decembrī, uh, Eh, ļauj paņemt tālāk, pavērt tālākas nodaļas 18, 19, 29, 33. Par spīd daudziem progresīviem soļiem centieni ir jāturpina, īpaši jāstiprina tiesu sistēma, eh, reforma šai jomā un arī neatkarība masmedijiem. Es uzskatu, ka rezolūcija ataino ne tikai to, ka jāturpina centieni, bet tai tāpat ir jāpieprasa tālāks progress zināmās jomās, lai progresīvais ceļš, uz kuru Melnkalni nostājusies, netiktu grauts. Piemēram, ir jāapkaro korupcija Melnkalnē. Tāpat mums ir jāmudina Melnkalnas varas iestādes, lai tās eh, stiprinātu savus centienus minoritāšu tiesību palielināšanas jomā. Un jāizveido godīgāka nodokļu sistēma, kas veicinātu attīstību. Turklāt, mazo vidēju uzņēmumu attīstība mums ir jāskata tādā gaismā, ka tās varētu piedalīties Eiropas programmās, piemēram, kosme. Noteigumā ir jāuzsver arī vides aizsardzība, lai tiktu īstenots modelis, kas ir daudzīgāks videi. Citi aspekti, kas manā skatījumā ir jāiekļau rezolūcijā, ir šādi. Uzņēmēja darbības um, um, sadarbība ar Eiropu, uh, piedalīšanās Eiropas drošības ietveros. Līdz ar to ir jāuzsver Melnkalnes līdzdalība kopējos uh, aizsardzības pasākumos un arī jāveicina Melnkalnes loma Rietu un Balkānu reģionā. Vēlos uzsvērt par to, ka NATO ir Eiropas Savienības strateģiskais partneris. Sārunas par iekļaušanos NATO nebūs daļa no uh, sarunām ar Melkalni saistībā ar ES vērtību īstenošanu. Vēlos vēl uzsvērt, ka tiešām ir daudz programmu un uh, darbību kas ir jāizsano no Melnkalnas puses ar Eiropas kopienas un dalībvalstu atbalstu. Mūsu grozījumi būs vērst uz to, lai visi šie aspekti tiktu uh, iekļauti rezolūcijā un ceram, ka arī turpmāk varēsim veiksmīgi sadarboties ar, ANREF, ar, ar referentu un ANREF referentiem. Paldies! Hvala lijepa kolegi Andru Lakisu. Evo, on je u... Paldies uh, Andru Lakis kungam. Viņš arī uzsvēra, ka ir noticis progress, Melnkalnē sadarbojoties ar NATO un tagad Radušu kungam vārds no Alda grupas. Paldies, vicepriekšstādātāja kungs, cienījamie kolēģi, arī no Alda grupas puses gribētu sveikt Tanak kungu. Ziņojums ir labs, līdzsvarots, kvalitatīvs, un tajā aplūkots visas sarežģītības un tāpat arī ieskicēti nepieciešamie soļi, bet ir atspūgļot arī sasniegumi. Gribētu uzsvērt tiesu sistēmas svarīgumu un visu to, ko Melnkalna ir jau paveikusi, īpaši tas, ka ir nozīmēts galvenais valsts prokurors tagad. Un ir izveidots īpašs uh, birojs cīņai pret korupciju un organizēto noziedzību. Tāpat arī izstrādāt noteikumu attiecībā uz valsts eh, prokuroriem un tiesu tiesnešiem. Tie visi ir ārkārtīgi eh, svarīgi soļi. Bet, lai reāli panākt neatkarīgu un spēcīgu tiesu sistēmu, tas prasīs laiku. Tomēr institūciju ieskicētie un veiktie soļi veidos politisku, eh, pozitīvu atmosfēru un palīdzēs sasniegt mērķus. Es ceru, ka mūsu debatas šodien un arī ziņojums ir solis uz priekšu, lai veidot šo pozitīvo demokrātisko atmosfēru, lai palīdzētu demokrātiskajām institūcijām Melnkalnē, lai tās varētu atbilstoši funkcionēt. Otrām kārtām gribētu uzsvērt uh, dalību NATO. Dalība NATO Melnkalnē ir strateģisks interesi ne tikai no Eiropas Savienības puses, bet arī raugoties no visas rietuma pasaules viedokļa. Tas tik tiešām būtu labi, ja viss Uh, Adrijas jūras austrumu puse šīs valsts kļūst par NATO dalībvalstīm, ir tīpaši ņemot vērā to, ka Krievija izmantos savas intereses un spiedienu uz NATO padomu, lai uh, šādus Melnkalnas uh, centienus tā kā apšaubītu, un ja atbalsts Melnkalnei nebūs attiecībā uz iestāju NATO tikpat spēcīgs kā attiecībā uz iestāšanos Eiropas Savienībā, un grib atkārtot tās ir Eiropas Savienības strateģiskās intereses, tad uh, pie šī jautājuma noteikti ir vēl jāpiestrādā. Un dalībvalstīm, un ne tikai tām būtiskākajām, un es gribu uzsvērt, ka visām dalībvalstīm, jo šeit nav būtisku un nebūtisku NATO dalībvalstu. Tā tad visām valstīm vajadzētu aicināt Eiropas Savienību un tās augsto pārstāvi rīkoties, lai pātrinātu iestājas procesu NATO un Eiropas Savienībā. Paldies. Predes kungs nākošais. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribu apsveikt Tāno kungu par sagatavotu lielisko ziņojumu. Viņam ir liela pieredze darbā ar šo valsti, un arī es gribētu apsveikt to virzību, ko ir parādījusi Melnkalna savā ceļā uz Eiropas Savienību. Lai mums atvēr četras jaunas sarunu nodaļas, kas izskanēja decembrī, manī vieš gandarījumu, un es gribu uzteikt to nopietno virzību, ko ir parādījusi Melnkalne kandidātu valsts kopš 2010. gada, kā mēs to atceramies. Tomēr gribu vērst jūsu uzmanību uz diviem aspektiem, manuprāt, būtiskiem, un mēs jau eh, uzklausījām vienu kolēģi, kurš to pieminēja, tā eh, šeit ir runa pār cīņu pret korupciju, un ir ļoti labi, ka valdība izveidojas jaunu antikorupcijas aģentūru, taču eh, ir vēl svarīgāk, lai šai jaunajai struktūrai būtu pietiekami daudz līdzekļu mērķu sasniegšanai. Un tādā gadījumā tas varētu būt nozīmīgs pasākums cīņā, cīņā pret eh, korupciju. Un nepieļautu situācijas pasliktināšanos. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, runājot par preses brīvību Eh, šīs jautājums ir izskanējis vairāk kārtīgi pēdējo dienu laikā, un ir jāatgādina tas, ka demokrātiskā iekārtā žurnālisti strādā neatkarīgi un bez ietekmes no ārpuses. Eh, izrādās, ka Melnkalnē tomēr ir žurnālisti, kuri saskaras ar neiedomājamu spiedienu no ārpuses no ārpus žurnālistikas pasaules, un e, dažkārt tur vairs nav tālu no vardarbības. Par to ir jāpauž nožēla valstī, kuras nolūks ir kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Domāju, ka ir jāapliecina mūsu bāžas e, šīs situācijas sakarā un jāicina lēmējies tādas rast līdzekļus, lai efektīvā veidā pasargā žurnālistus, kuri veic savu darbu. Paldies! E, hvala lijepa kolega Preda. Paldies Predas kungam. Mums nav vairāk jauni pieteikumi, lai izteiktos par šo ziņojumu. Nolasīšu tagad sarakstu, kas vēl runās. Zatim kolegi Austrevičiusu, kolegi Tokešu, kolegici Šuici i kolegi Piculi. Tako da prvo... Tātad šāds bija runātājs saraksts. Ak, vēl viens kolēģis ir lūdzis vārdu Jurek kungs. Un tā kā pulkstens rāda 9.29 minūtes, tad lūdzu aicinu jūs izteikties ne ilgāk kā minūti. Hāģi Georgiev kungs, lūdzu jums vārds. Es vēlos pieminēt divas lietas. Pirmkārt, eh, žurnālistu eh, runas brīvība, par kur ļoti pamatoti izteicās Sanu kungs, pateicos viņiem, protams, pareizi tiek secināts, kas notiek Melkalnē saistībā ar šo tematu. Taču vēl ir viena lieta, kas iespējams attiecas citām dalībvalstīm. Kad žurnālisti pakļaujas konkrētu uh, kanālu varai, tad jau vairs nevar runāt par žurnālistu izteiksmes uh, runas brīvību. Uh, tā ir svarīga tēma un ziņojumā tam jātainojas. Runas brīvība pastāv tur, kur vara neiejaucas uh, to cilvēku darbā, kuriem piedara uh, eh, plašsaziņas līdzekļi. Runājot par NATO, nav nekādu tiesību akt, kas uh, eh, izvirzīt prasības dalībvalstī iestāties NATO vai nē. Melnkalnē šai ziņā pašai ir tiesības izlēmt savu lēmumu. Mums ir vienkārši jā, jāturpina izteikties kritiski par šo valsts, bet mēs nedrīkstam kaut ko viņai uzlikt par pienākumu NATO sakarā. Pa, kolēgā Meseričs. Paldies, Masriča kungam vārds. Paldies, priekšstādātāji. Pirmkārt, es gribētu pateikties kolēģim Čārlisam Tenokam par šo ļoti līdzsvaroto, manuprāt, ļoti kvalitatīvo ziņojumu. Esam viensprāts ar lielāko daļu ziņojumā rakstīto, kaut gan aizstāja Lunačeka kungu, kurš ir ēnu referents. Lunačeks kundze, viņa gribēja, lai es nododu šādu ziņu, lai kādu ziņojumus mēs iesniegsim, tas tam jāatbilst šī ziņojuma sākotnējiem garam un nostājai. Gribētu uzsvērt pāris lietas pirmām kārtām. Pirmām kārtām mēs ļoti pozitīvi vērtējam to, ka 17. punktā, ja nemaldos, ir minēti masu mēdīju un to brīvību. Tas tik tiešām ir ļoti svarīgs jauns jautājums, kas ir jārisina varbūt detalizētāk nekā tas ir šobrīd ziņojumā. Tāpat Uh, protams, no zaļo partijas puses grib norādīt, ka nav, diemžēl, pieminēta vidas jautājuma visā ziņojumā, centīsimies to labot. Ir uh, līdzīgi jautājumi Rietumu Balkānos vidas ziņā tā, ka saistībā ar Maķedonijas ziņojumu es to visu uh, minēšu vēl sīkāk, jo problēmas šajos abos gadījumos ir praktiski uh, identiskas. Paldies! Paldies Mesričkungam! Ostrevičus kungam vārds, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Pirmkārt, sirsnīgi sveicu Čārlzu Tanaku saistībā ar izstrādāto ziņojumu, ļoti labo ziņojumu un ēnu referents, tāpat sveicu, kas viņu atbalstīja šajā darbā. Tik tiešām Melnkalne, tāpat kā citas Rietumu Balkānu valsts, Mm, kas vada sarunas par iestāju Eiropas Savienībā, tām ir visas iespējas atkārtot to panākumu stāstu, kāds ir bijis iepriekšējos paplašanāšanās raundos. Bet tas ir iespējams tikai tad, ja notiek kvalitīvas politiskās un ekonomiskās un administratīvās reformas visām šīm valstīm. Reformas ir jāveic ceļā uz iestāju Eiropas Savienībā. Esmu ļoti par konstruktīvo dialogu, kas mums notiek ar visām šīm valstīm un aicinu komisiju arī turpmāk vērst uzmanību visiem, um, varbūt pat mazākiem, mazāk svarīgiem uh, reformu aspektiem uh, uz reformām šajās valstīs. Pirmkārt, domāju, ka vairāk jāpievērš uzmanību cilvēktiesības situācijai un kvalitātes, dem, uh, demokrātijas kvalitātei šajās valstīs, jo bez progresa šajā sektorā tās noteikti nevarēs pievienoties Eiropas Savienībai. To mēs zinām paši no savas pieredzes. Paldies Ostrevičas kungam un Tokašs kungs nākošais. Magam is gratulálok Tenok úrnak. Paldies! Tenaka kungam par viņa ziņojumu. Manuprāt, tas ir labs, līdzsvarots ziņojums. Vakar vakarā un arī šodien mēs runājam par bijušajām Dienaslāvijas republikām. Un tagad mums jāpārunā šos ziņojumus detalizētāk. Mēs nevaram noliegt komunismu un Balkānu kā arī ietekmi šajās valstīs. Šis ir ārkārtīgi smags, sarežģīts mantojums. Tas vispārējo situāciju sarežģīja, ņemot vērā arī to krīzes situāciju, kāda atrodas Eiropas Savienība. Komunisms un karš, viss tās sekas ir joprojām jūtams. Šie jautājumi ir jārisina domāju, ka paturot prātā manis nu pat teikto, Melnkalne virzās uz priekšu. Melnkalne ir mantojusi tādas problēmas kā tolerances trūkums. Šajā ziņā ir vēl ļoti daudz darāmā. nepieciešams progress, ja mēs vēlamies, lai kādu dienu šīs valsts iestātos Eiropas Savienībā. Bet eh, man šķiet, ka Melnkalna ir labs piemērs iestājas procesam. Jāpanāk tas, lai cilvēki vairs neizbraukt no šīs valsts, bet bez ekonomiskās izaugsmas tas būs uh, problemātiski. Mēs uh, redzam, ka ļoti daudz cilvēku izbrauc no nabadzīgākajām valstīm Balkānu reģionā. Balkānu reģionā ir augsts bezdarba līmenis, un, kā jau es teicu, mēs pieredzam to, ka daudz cilvēku izbrauc. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi uzlabot ekonomisko situāciju Melnkalnē. Tas ir vienīgais veids, kā tā var izpildīt Eh, savus eh, pienākumus. Mēs negribam, lai šī valsts atteikt eh, nosiņo. Paldies, un šoic kundzei vārds. Paldies, gribētu pateikties Tēnaka kungam. Manuprāt, viņa ziņojumā ir iekļauti svarīgākie aspekti. Melnkalna ir pavirzījusies uz priekšu. Gribētu minēt divas lietas. 12. punktā jūs paužat bažas. Un Jūs prasat, lai tiktu veikt nopietni pasākumi, lai atrisinātu uh, kara noziegums. Man šeit ir Horvātijas uh, pilsoņu vēstuli, tie ir uh, cilvēki, kas ir bijuši apcietināti ieslodzījumā, viņi prasa godīgas kompensācijas, tā tad um, saistībā ar šo 12. punktu grib minēt cilvēkus, kas ir bijuši aizturēti, ieslodzīti, kas ir cietuši no vardarbības Viņiem ir jāsņem godīgas kompensācijas, ja dzīvoju Dubrovnikos, kas ir 35% no Melnkalnas robežas, un es ļoti labi zinu šo problemātiku. Es gribu, lai mūsu kaimiņi virzītos uz priekšu, bet gribu arī, lai neatrisinātie jautājumi tiktu atrisināti. Tāpat arī saistībā ar 21. punktu. Tur tiek prasīts, lai tiktu atrisināta robežas strīdi ar Kosovu un uh, Horvātiju, un uh, Vēlāk ir viens vēl neatrisinātiem jautājumiem starp Horvātiju un Melnkalnu. Domāju, ka joprojām ir laiks šo problēmu, šo jautājumu atrisināt, te pastāv strīds, un esmu pārliecināta, ka tas nākotnē tiks atrisināts, un Piculskungs nākošais runātājs. Paldies, priekšstādātāji! Katru gadu Melnkalne spēr soļus uz priekšu, iestāja Eiropas Savienībā, un to mēs arī redzam, ka tas atspoguļojas Tana kunga ziņojumā Melnkalna ir valsts ar ļoti aktīvu ārējo politiku, balstoties uz labu kārmiņu attiecību politikas nostādnēm, un tiek ņemtas vērā arī Eiropas Savienības pozīcijas, kas attiecina uz visām dalību valstīm. Tas ir ļoti svarīgi reģionā, kas izjūt 90. gadu uh, kara sekas Dalība NATO noslēgtu, piepildītu šo drošības uh, nepieciešamību šajā Adrijas jūras reģionā. Tāpat laikā gribam norādīt uz dažām problēmām, ko uzskaitīs arī Tenokungs, kā piemēram nepietiekams tiesiskums, plaši eh, izplatīta korupcija, tāpat arī trūkuma tiesas sistēmā, kas nav pilnībā neatkarīga, un tāpēc mums jāuzsver tas, ka masu informācijas līdzekļu brīvība ir ierobežota, ir bijuši uzbrukumi e, žurnālistiem un politiskā aina ir tāda ļoti polarizēta. Um, ir bijis arī opozīcijas boikots, daži likumi nav ieviesti pietiekami ātri un stratēģijas nav ieviestas. Ņemot vērā nacionālās intereses, jāliek lielāks uzsvars uz šo dokumentu īstenošanu un e, jāturpina sarunas. Vēl viena ļoti svarīga sadaļa būs uh, valdības vēlme risināt neatrisinātos robežu jautājumus ar kaimiņu valstīm. Gribu sveikt Tenoku kungu vēlreiz un uh, aicinu Melnkalnē atrisināt šos neatrisinātos jautājumus. Paldies Micils, Micils kungam un tagad Džambatski kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies Tenoku kungam! par sniegto ievadu. Viņš mums ir devis daudz informācijas par eh, šo reģionu, kuru rietumvalsts nevienmēr ir labi sapratušas, grib pievērst uzmanību 11. punktam. Tanoka kunga dokumentā tā ir cīņa ar ekstrēmistiem un džihādistiem, Šī ir valsts, kurai apkārt ir, kaimiņos ir valsts, kurās valda reliģisks ekstrēmisms, kas vēlas vairāk tuvināties islam valstīm. Manuprāt, ir svarīgi, lai Melnkalni izpildītu Eiropas nospraustos kritērijus šajā jomā. regionu najszerzej rozumianego właściwie w większości nowych państw Unii Europejskiej. Piršas. Man ir tikai divi komentāri attiecībā uz šo reģionu kopumā. Mēs mm, te runājam par dažādām politiskajām rekomendācijām, ko izsakam. Mēs runājam tā, it kā nebūtu noticis uh, Horvātijā referendums. Es domāju, ka mums šis jautājums jāuztver ļoti nopietni. Mums jābūt uzmanīgiem attiecībā uz minoritātēm, kurām varētu būt politiski citādi uzskati. raugoties uz šīm valstīm, kurām ir bijusi komunistiskā pagātne un vēsture. Mums jāpaturprātā iepriekšējās Eiropas uh, Savienības vēstures desmitgadus un jābūt drošiem, ka mēs neradīsim, neveidosim atkal kaut kādu jaunu sašķeltību. Ir ārkārtīgi svarīgi mm, nodrošināt, lai pastāvētu īstās nepieciešamās institūcijas, lai tiktu atrisinātas um, sociālās un politiskās uh, problēmas. Runājot par bijušām Dienvidslāvijas uh, republikas valstīm. Tās ir valsts, kuras ir piedzīvojušas karu nesenā pagātnē, bieži vien šo valstu vēstuli tiek aizmirst. Liels paldies, saka priekšsādātājs. Man šķiet, ka jūs mm, jau pacēlāt un pieminējāt tādu plašāku jautājumu nekā ir varbūt minēts šajā uh, ziņojumā, bet tagad Langas uh, kungam vārds no komisijas puses, un tad mēs varam noslēgt šo diskusiju par Melnkalnu. Thank you very much, Chairman, for, for giving me the... Paldies, priekšsēdētāji par vārdu. Jau vairāk kārt izskanēja tas, ka Melnkalna ir visvairāk avansētā valsts integrācijas procesā. Un tas arī apstiprina to, ka lēmums uh, Eh, uzsākt iestājas sarunas pirms divi ar pus gadiem bija pareizs, un šī valsts ir ceļā uz Eiropu. Tomēr šis eh, process nenotiek bez trūkumiem un izaicinājumiem, un mūsu mandāts pildīgi skaidrs šobrīd ir nodrošināt to, ka progress eh, tehniskajās sarunās atbilst progresam tiesiskuma jomās, un mēs esam identificējuši jom, vairākas eh, jomas cīņā pret korupciju, eh, kas ir jāpabeidz, lai varētu atvērt turpmākās sarunu nodaļas. Kopumā domāju, ka process ir bijis veiksmīgs un eh, Melnkalna ir parādījusi zinām progresu, to arī norādīja vairāki deputāti savās runās. E, tomēr mēs e, redzam, ka Melnkalnē ir nepieciešams pamudinājums, lai panāktu strauju progresu šajā ziņā. Tas viss kopā ir devis mums iespējas atvērt četras jaunas nodaļas e, decembrī tādajādi mēs esam šobrīd atvēruši 16 sarunu nodaļas. Jauno likumu pieņemšana ir priekšnosacījums, lai parā, panāktu turpmāku progresu cīņā pret eh, korupciju un organizēto noziedzību, un mums vajadzētu sagaidīt to, ka tas palīdzēs izveidot eh, pienācīgu pāraudzību šajā jomā, taču, kā jau es tev teicu, līdz rītdienai tas nenotiks, un tam ir nepieciešams laiks. Arī mēs no savas puses intensīvi sekosim notikumiem. Uzraudzīsim progresu Melnkalnē un arī atskaitīsimies dalībvalstīm par to. Tajā pašā laikā tehniskais darbs pie citām nodaļām turpinās padomē un, ja mēs redzēsim Latvijas prezidentūras laikā eh, papildu progresu tiesiskuma ziņā, tad varēs atvērt arī vēl jaunas sarunu nodaļas. Paldies, eh, paldies, kolēģi! Lange, un ar to mēs eh, varam pabeigt uzklausīšanu par Melnkalnu. Vairākas nodaļas ir atvērtas, citas vēl ir iecerētas. Un esmu gandarīts, ka Melnkalne nopietni domā par um, ārmijas īpašumu pārņemšanu, tāpat arī pār jautājumiem, kurus pieminēja deputāte Švica. Tādējādi mēs esam pabeiguši uzklausīt šo jautājumu. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 27. Eh, janvārim pulksten 12. Paldies! Un tagad mēs varam pāriet pie Nākošā punkta. Čārls parasti komitejā referents uzstājas, lai izdarītu kopsavilkumu par kolēģi sacīto. Es zinu, ka laika ir maz, bet tomēr es gribētu izteikties un vispirms pateikties ēnu referentiem, eh, pateikties ehm, runātājiem ģepēcē un eh, vārdā un citiem. Es apzinos, ka atsevišķi jautājumi nav pietiekami daudz skatīti vairākos paragrāfos, un vairāk no tiem ir jāskata detalizētāk, un uh, varbūt jāpiemina konkrēti gadījumi par kompensācijām, par eh, karnoziegumos eh, cietušajiem. Un arī bija zināma nevienprātība par dalību NATO. Es to norādīju iepriekšējos ziņojumos par Melnkalni. Es gan norādīju, ka lai gan tas nav tieši jāsaista ar dalību Eiropas Savienībā, tomēr daudzi no jautājumiem pārklājas. Un esmu arī pamanījis kolēģus no kaimiņu valstīm, kā no uh, Horvātijas, piemēram, E, gribēju šo jautājumu pie, pieminēt. To norādīja arī vairāki kolēģi no Kipras un citām valstīm. Taču to mēs izlemsim balsošanas kārtībā. Tāpat arī Lunačekas uh, kundzes sacītais par to, ka zaļie ir ar savu skatījumu uz Melnkalnas ekonomiku, es vairāk savukārt pievērsos akī eh, parametriem un mazāk atbalstīju zaļo grozījumus, bet arī tie var būt interesanti. Taču kopumā cīņa pret tiesiskumu, pret ko, par tiesiskumu, pret korupciju, eh, minoritāšu aizsardzība, Romu status, LGBT un tā tālāk, neatkarīga tiesu vara, 23. 22. 4. nodaļa ļoti nozīmīgi, bet jūs ziniet, ir arī e, ierobežojums vārdu skaitam, tāpēc ir jāizsakās ļoti kodolīgi dažkārt. Eh, taču katrā ziņā domāju, ka mēs varēsim eh, sagatavot kompromisu grozījumus bet eh, domāju, ka eh, atbalsts ar vienbalsību būs plaši. Paldies, kolēģi Tanok, turpina priekšsēdētājs, un mēs varam pāriet pie darba kārtības nākošā punkta, kas ir progresa ziņojums par Maķedoniju, bijušo Dienvidslāvijas republiku. Mūsu rīcībā ir 25 minūtes, jo iepriekšējā diskusija paņēma vairāk laika. Un mēs varēsim mazliet vairāk laika atvēlēt referentiem un delegāciju vadītājiem, bet lūdzu pieturieties pie atvēlētā laika. Arābu līgas ģenerāls sekretārs piekrita būt pie mums 10.15. Tagad es dodu vārdu deputātam Baiglam, kurš eh, prezentēs savu ziņojumu projektu par Maķedoniju. Decembra sākumā es pavadīju vairākas dienas Skopjē, lai iepazītos ar situāciju. Un e, runātu ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un, un citu grupu pārstāvjiem, kā jūs varat iedomāties situācija. E, Māķedonija nav jauna. Esmu tai sakojis pēdējos 50 gadus un nebija pārsteigts, saskaroties ar vairākām problēmām, kuras jau ir norādītas ziņojumā. Taču bija pārsteigts par entuziasmu un atvērtību attiecībā uz par nākotnes dalību Eiropas Savienībā. Gribu pasvītrot to, ka sadarbība un mūsu delegācijas jau kā uzņemšana, kā arī lieliskā programma mani viesa gandarījumu. Šogad bijis šās dienas Latvijas Maķedonijas republika desmito gadu kandidē dalībai Eiropas Savienībai. Tā ir visvairāk advancētā valsts attiecībā uz akievišu ar salīdzinājumu ar citām kandidātu valstīm. Komisija ir atkārtoti rekomendējusi padomēju uzsākt iestājas ar taču. Vienmēr izskan vien un tie paši jautājumi un vienīgais svarīgais, kas eh, bija galvenais šķērslis sarunu atvēršanai. Maķedonija veiksmīgi turpina progresu un ir bijusi ar konstruktīvu lomu divpusējās attiecībās ar citām paplašināšanās valstīm. Politiskās uh, attiecības ar Grieķiju aizvieno nosaukums jautājums, taču ekonomiskās un tirzniecības attiecības starp abām valstīm turpinās normāli Maķedonijas sadarbības ar Bulgāriju aizsardzības jautājumos kā arī veido labas attiecības. Maķedonijai nav neatrisinātu robežu domstarpību ar kaimiņu valstīm. Galvenā opozīcijas partija, sociāla demokrāti, ne, nav gatavi atzīt year, nevertheless concluded that the elections were efficient. Ad, uh, konstatētos trūkumus. Kā arī dažkārt um, tiek nojaukta robeža starp partijas un valsts aktivitātēm. Es zināmu laiku diskutēju ar opozīcijas partijas vadītāju un viņu līdzstrādniekiem Eh, jautājumu par parlamentu boikotu un pasvītroju to, ka arī šai partijai galvenā prioritāte ir jāpatur parlamenta normāla funkcionēšana. Tāpat citi mēģināja pārliecināt Zāļevu, un man bija tomēr zināmas šaubas par savas uzstāšanās rezultātiem. Uh, pēc vēlēšanu boikots ir nopietna problēma un apdraud parlamenta veiksmīgu darbību. Tas apgrūtina lielāko reformu pieņemšanu, nenodrošina uh, valdības aktivitāšu pārbaudi un eh, politiskā dialoga trūkums uh, vēl vairāk paplis, paplašina šķelšanos starp uh, partijām. Skopjējs uzsvēra to, ka funkcionējošs parlaments ir abu pušu atbildība, gan tiem, ko, ko, to, kuri valsts pārvalda, gan to, kuri boikotē, un tāpēc ir domstarpībās jāmeklē kompromiss. Tāpat ir jā garantē Ohrīd eh, nolēmumu ieviešana. Ētnisko eh, grupu līdzās pastāvēšana vēl aizvien ir apgrūtinātā. Ir zināms progress eh, minoritāšu pārstāvībā, tomēr mazākās minoritātes nav pietiekami pārstāvētas, īpaši sarežģīta ir situācija Romiem, kas cieši no sociālas un ekonomikas atstumtības un aizspriedumiem. Uh, tiek uh, izmantot etnocentriska un šķeļoša valoda, tīpaši vēlēšana kampaņās. Un Ohrīd lēmumi pilnībā vēl nav ieviesti. Likumdošanas procesi eh, panākts valsts administrācijas ziņā ar strateģisko ietvaru, kas ir koreģēts 2010. gadā, tomēr ir jāuzlabo efektivitāte un caurskatāmība. Tālāk, runājot par preses brīvību un mēdīju neatkarību, to grauj politisks un finansiāls spiediens. Sarežģīta situācija ir ar valsts kontrolētajiem mēdījiem. Un vēršu jūsu uzmanību uz Kašarauska gadījumu, kas šķiet ir sarežģīts gadījums un būtu jārisina katrā reizē, kad mēs sarunājamies ar Maķedonijas oficiālajiem pārstāvjiem. Tiesu sistēmas reforma ir īstenota, ir uzlabojusies tiesu darba efektivitāte ir izveidota tiesnešu un prokuroru akadēmija, un ir aktualizētas gan civilās, gan kriminālās procedūras. Tomēr tiek vērojama politiski ietekmē uz eh, tiesu darbu, un lai gan formāli tiek garantēta tiesa neatkarība, daudzās instantēs e, šķiet, ka tiesneši nerīkojas neatkarīgi. Ir jāuzlabo tiesnešu objektivitāte un neatkarība, lai nepieļautu eh, sabiedrības uzticības mazināšanos un tiesiskuma pārkāpumu. Kopumā valsts izaugsme ir bijusi 3,9% salīdzinājumā ar 2013. gadu. Bezdarba līmenis vēl aizvien saglabājas augsts, tomēr tas samazinās. Un varētu teikt, ka Maķedonija ir reģionāls līderis uzņēmēja darbības ziņā starp Balkānu valstīm, tā ir trešajā vietā. Tomēr eh, līgumu slēgšana ir apgrūtināta privātiem uzņēmumiem. Esmu ticies ar uzņēmēju vidas pārstāvjiem, un viņi visi norādījuši šo problēmu. Un noslēgumā gribu teikt, ka sarunu uzsākšana ir nopietnas jautājums, tas palielinās reģionālo stabilitāti, pozitīvi ietekmējot divpusējo strīdu atrisināšanu. Tā veicinās septisko kohēziju un palīdzēs sasniegt kopīgus mērķus, tas veicinās dialogu, uh, to iemeslu dēļ, kas ir minēti jau iepriekšējos punktos, tā veicinās ekonomisku stabilitāti, piepalīdzēs piesaistīt ārvalstu investīcijas un noslēgumā. Gribu pasvītrot, ka gatavības kompromiss ir pamat priekšnosacījums, lai atrisinātu tik vienu problēmu, tīpaši divpusējas problēmas, un es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc labas, labu kaimiņu attiecību ietveros un kopīgo interešu vārdā stabilitātei un labklājībai reģionā. Nosaukuma jautājums ir, kāpēc netiek atrisināts un ir pienācis laiks Maķedonijai pievienoties Eiropas Savienībai. Um. Paldies, Vaigla kungs, starpie kolēģi. Tagad es redzu, ka desmit no jums ir pieteikušies izteikties. Es, es saprotu, ka vēl vairāki gribēs izteikties, saskaramies ar dilēmu. No vienas puses man ir dilēma ierobežot jūsu uzstāšanās laiku uz vienu minūtu, vai arī pielikt uh, pauzi, uzlikt pauzi debatēm, kas norisinās tagad un turpināt tās pēc Arābu līgas ģenerāla sekretāra uzstāšanās, jo tagad ir laiks viņam uzstāsties, jo viņam jādodas prom 2011. Un to mēs mainīt nevaram. Lūdzu, e, izrādiet izpratni. E, nav jau ierasts parlamentā pārtaukt kādas diskusijas un tad turpināt tās pēc kāda laika, taču jāizrāda e, pietiekoši cieņa visām valstīm, uz kurām attiecas <clears throat> šīs debatas šīs debats notiek tikai reizi gadā un ierobežot tās tikai uz 15 minūtēm vienai valstī un uh, atļaut vairāk laika citai, tas šķiet nepieņemams, taču mums nav pat labam cits izvēles. Mēs turpināsim diskusijas pēc Arābu līgas ģenerāla sekretāra uzstāšanās. Jebkas cits, ko es darītu, no manas puses būtu visnotaļ neeleganti. Es saprotu, ka dažiem no jums jādodas prom. Es atvainojos par to, bet lūdzu izrādiet zinām elastību. Tātad attiksim tikšanos ar delegāciju vadītājiem līdz 11.30. Es atvainojos, vairākums ir pieņēmis uh, lēmumu. Reglamēt jautājums. Priekšsēdētāja kungs, man jāpieņem šīs lēmums, taču es protestēju pret šāda veida uzvedību. Jo vakar es piekrītu atlikt šīs debats uz šodien. Tagad mēs atliekam šīs debats vēl otro reizi. Man šķiet, ka tas ir negodīgi arī pret to valsts, par kur mēs tagad spriežam, un es aicinātu nākotnē uzvesties šai ziņā korektāk. Paldies! Priekšstādātājs turpin. Dārgais ehm, Ivo, tieši aiz cieņas par to valsti, par, kuras, eh, par kur tu rakst ziņojumu, eh, neierobežot šo laiku uz 12 minūtēm, bet gan eh, runāt par to vēlāk. Lūdzu, es izrādiet izpratni, un mēs kā komiteja arī vēlamies izrādīt cieņu Arābu valsts līgas ģenerālsekretāram, jo viņam arī ir daudz pienākumu vizītes apmeklējuma laikā. Priekšsēdētāji kungs, Vakar priekšstādāja kungs mainīja darba kārtību, nevienu neinformēt. Mums visiem ir savu darba kārtību, savu programmu, kas jādara, tāpēc es lūgtu vispirms. E, lai norisinātās debates par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas republiku, tieši tāpēc, ka man jādodas prom. Bet tagad jūs atkal atliekat to vēlāk. Varbūt jūs varētu man beidzot skaidri pateikt, kad mēs apspriedīsim konkrētos temats. Jo mums jādodas prom vismaz eh, sniedziet mums iespēju eh, šie divi kolēģi, kas esam no Grieķijas, izteikties, jo mums taču ir gaidāms vēlēšanas, mums jādodas atpakaļ uz Grieķiju. Nu, kā citādi to var izsnāt? Poštovana kolegice, dnevni red je usvojen bio jučer na početku i Dargie kolēģi, mēs esam pieņēmuši darba kārtību vakar, un jūs redzējāt, kā tā mainījās, attīstījās, un mūsu sanāksme ir gan rīta pusē, gan pēcpazienā, līdz ar to ir gaidāms, ka deputāti būs klāt. Mēs turpināsim apspriest šo darbu kārtības punktu, tikko būsim beiguši tikšanos ar Arābu valsts līgas ģenerālsekretāru un delegāciju vadītāju sanāksme, ja tiek pārlikt uz 11.30, un tikmēr es lūdzu visiem ziņot eh, ģenerālsekretariātam. Uh, um, kas vēlas izteikties par Maķedonijas progresu ziņojumu. Un tagad aicinu jūs pāriet pie nākošā darba kārtības punkta, proti viedokļa apmaiņa Arābu valstu līgas zemnaudas sekretāru Nabilu Elarabi. Viņš ir, eh, viņam ir doktora grāds. Doktor Elarabi, Eiropas Savienība un Arābu valstu līgas saskars ar tām, tiem pašiem izaicinājumiem attiecībā uz stabilitāti, uh, drošību Magrebā, Mašekā un vispār Austruma reģionā. Ciešāk sadarbība starp Arābu valstu līgu un ES varētu sniegt labs rezultāts, īpaši attiecībā uz krīzi Lībijā, Sīrijā un Islām valsts apkarošanu. Tas pats attiec arī uz uh, pastāvīgu atbalstu jaunajām demokrātiskajām valstīm, tādām kā Tunisija. Startautiskā sabiedrība uh, ir uzsvērusi, cik svarīgi ir izskaust ISIS uh, draudus uh, kultūras daudzveidības vārdā un tuvējas austrumos un arī šī reģiona stabilitātes un labklājības vārdā. Cīņa pret ISIS un visāda veida radikālismu paredz arī cieši iesaist norābu valstu puses. Tās ir vienīgās valsts, kas var uzņemties līderu lomu, tam tas ir jādara. Eiropas Savienība atbalsta Sīriju, Sīrijas eh, un Īrijas bēgļus. Un Eiropas Savienība ir vislielākais donors uh, ANO uh, bēgļu aģentūrai. Mēs vēlamies uh, veidot ciešākas saiknes un politiskā un ekonomiskā mm, līmenī tās veicināt ar eh, vidusjūras dienvidu piekrasts valstīm. Eiropas Savienība iestājas par eh, sociālo un politisko stabilitāti Irākā. Viens no svarīgiem elementiem ir arī Arābu miera institīva, eh, kura mērķis ir atrisināt palestiniešu un Izraēlas konfliktu. Un tas paredz arī uh, attiecību normalizēšanas Izrēlu no visu arābu valsts puses. Doktor Elarābi kungs, jūs vakar tikāties ar uh, es augsto pārstāvu Magarīnu, Magarīnī kundzi padomē, kas notika Brisele. Mēs jūs sveicam mūsu vidū un arī vēstniekus, kas šeit ir klāt, vēlamies uzklausīt jūsu viedokli par to, kā varam padziļināt sadarbības ar Eiropas Savienību un Arābalstu līgu. Tātad dodu jums vārdu apmēram uz 10-15 minūtēm, un pēc tam mums būs iespēja apspriesties ar um, ārlietu komitejas deputātiem. Paldies, liels paldies priekšstādē, esmu pagodināts un priecīgs būt jūsu viesi šeit. Eiropas Savienība ir bijusi līdere visiem svarīgākajiem jautājumu. Jūs eh, centāties atrisināt problēmas un sniedzāt mums idejas par to, kā mēs visi vēlamies redzēt nākotni Eiropā vai vispār pasaulē. Pēdējo dažu gadu laikā mēs esam piedzīvojuši veiksmīgu sadarbības starp Arābu valsts līgu un ES. Pēc pirmā sanāksmes starp ministriem 2008. gadā ciešāku uh, saišu izveide neattīstījās tik labi, kā mēs to būtu varē, gribējuši, bet pēdējo pāris gadu laikā, īpaši pēc sanāksmes, kas notika Atenās uh, iepriekš pēdējā gada jūnijā starp visiem uh, ES ārlietu ministriem un visiem Arābu valstu līgu Līgas ārlietu ministriem liecināja par to, ka mēs visi vēlamies sadarboties, jo visas problēmas, ar kurām tagad saskaramies, ir universāls dabas un tās nav aprobežotas, ierobežotas tikai vienā kādā teritorijā. Nākošā ministra sanāksme notiks 2016. gadā, un es ceru, ka Eiropas Savienības politiskās un drošības komitejas un Arāba līgas uh, padomis tikšanās veicinās uh, sadarbību. Es augstu vērtēju to, ka nesen 26. Uh, decembrī tika pieņemta rezolūcija par palestīniešu valsts atzīšanu. Mēs uzskatām, ka tas nepārprotam liecina par to, ka Eiropas Savienība ne tikai iestājas par palestīniešu tautas tiesībām, bet par visu tiesībām, jo tad, ja tuvajos austrumos tiks panākts miers, tas nebūs miers, kur baudīs tikai palestīnieši, bet arī izrēlieši un eiropieši. Pirmo reizi kopš Pirmā pasaules kara būs miers tajā reģionā, kas ir ļoti būtisks daudzām valstīm un es ceru, ka uh, valdība arī rīkosies saskaņā ar parlamentu vēlmēm. Ir pienācis laiks palestīniešiem dzīvot cilvēku cienīgu, mierpilnu dzīvi, un tas pats attiec arī uz izrēliešiem. Mieram un uh, cilvēku cienīgiem apstākļiem ir jābūt abās pusēs. Nav iespējams, ka tā, tas tiek nodrošināts vienai pusē un nav otrai miera nepieciešamību atzīst visi, bet tagad jāskatās, ko var darīt, lai tas tiek panākts. Un Eiropas Savienība, kam ir īpaša no, nozīme starptautiskajā arēnā, mūs atbalsta un mēs to saprotam. Vēlos kaut ko sacīt par Eiropas Savienību un par to, kā mēs uz to raugāmies manā reģionā. Es jau gan arī 20 gadu strādāju joka delegācijā no Eģiptes puses. Eiropas Savienības nozīme pieauga arvien paraugāties valstīm Āfrikā, Āzijā, Latviņamerikā. Tās jūs uzskata par tādu valstu grupu, kas ievēro tiesiskumu principu. Uh, un jūs sniedzat arī atbalstu Sīrijai, palestīniešiem, un jūsu loma arvien pieaug. Tāpēc var jums apliecināt, ka daudzas valstis, daudzās pasaules daļās uh, raugās uz to, ko jūs esat paredzējuši darīt. Pirms pievērsīšos Lībijai un Sīrijai, vēlos dažos vārdos izteikties par to, ko devē par arābu pavasari. Nav šaubu par to, ka daudzus gadus manā pasaules daļā mūs nepārvaldīja vislabākās valdības. Bija nepieciešams vairāk brīvības, vairāk e, vārda brīvības, citu brīvību. Un tas, kas notika ielās vispirms Tunisijā, pēc tam Eģiptē un citās valstīs, bija tas, ka daudzi cilvēki, jauni un veci, izgāja ielās. Mani tajā laikā bija 16 gadu veca meita, viņa devās tobrīd uz Tahīru laukumu. Varbūt viņi visu notiekošo nesaprata, taču viņi zināja, kas ir mērķis. Viņi vēlējās piedzīvot sociālo taisnīgumu, demokrātiju, labu pārvaldību, labākus sociālos apstākļus, iespēju šajā jomā. Un es personīgi uzskatu, es to tomēr arī teikšu, ka daudzās pasaules daļās mēs vēl ar vienu piedzīvojam to, ko varētu saukt par pārejas periodu. Kad tas notika 2011. gadā, es biju ārlietu ministrs, <clears throat> un es uzņēmu daudz ārlietu ministru no ES dalībvalstīm. Atceros trīs no austrumu Eiropas, kas kopš uh, Eiropas, eh, kopš padomu saimnības sabrukuma 1989. gadā piedzīvoja pārejas periodu Un tur bija runa par politisko sistēmu izmaiņu. Viņi visi teica, ka tas prasīja daudz laika. Daži teica deviņi gadi. Un mēs tagad esam vēl tikai ceturtajā gadā. Tātad, lai kā jūs gribētu mūs vērtēt to, kas notiek dažās no mūsu valstīm, mēs taču vispirms esam piedzīvojuši radikālu politisko izmaiņu no uh, diktatoriskas Eh, sistēmas uz demokrātiju, tas, pār, tas prasa daudz laika, tad lūdzu vērtējiet mūs samērā ar laiku, kas pagājis kopš izmaiņām. Runājot par Lībiju, Lībija ir jauna valsts, tā tika izveidota tikai 50. gados, daļai to bija okupējusi Lielbritānija, Itālija, vēl cita valsts, bet tagad tā ir viena valsts, nu, tikai 10-15 gāzes tā baudīja savu neatkarību, tad pie varas nāca Kadafi. Kadafi valdīja 42 gadus 6 miljonu iedzīvotāju valsts, ir ļoti bagāta valsts, kurā nebija nekāda institūcija, nekāda institūcija. Pat tad, kad viņš bija spiests cīnīties pret opozīciju, Uh, vienu daļu vadīja viņa, Eh, vienu pulku vadīja viņa, viens dēls, otru cits, nevienam no viņiem nebija militārs pieredzes. Bet, nu, valsts izdevās atbrīvoties no Kadafī režīma, taču tā nav izdevies izveidot institūcijas. Valstī bija šāds nodoms, viņi to vēlējās. Um, es tiku aicināts 2017. gadā ierasties eh, šajā valstī un es satikos ar Lībijas valdību, kā Arābu um, valsts līgas ģenerālsekretārs. Un Eiropas Savienība ar ANO un Arābu valstu līgu mēģina izveidot institūcijas dažādu asverumu dēļ, par kuriem tagad negrib sīkāk stāstīt, tas tomēr nenotika. Pat labam ir divas uh, ideju skolas, tā varētu sacīt. Vieni uzskata, ka Lībija ir nākotne, tie nav uzskatām par e- ekstrēmistiem. Mm, man jāsaka, Lībijā visi ir musulmaņi, es nevarētu teikt, ka islāmisti, viņi vienkārši visi ir musulmaņi. Un tad eh, <clears throat> ir citi, kas pieturs pie ļoti ekstrēmistiskiem ieskatiem, kas izviet no uh, arābu brālības uh, doktrīnas. Viņiem notika vēlēšanas, Eh, tās novēroja daudz, tā skaitā Arābu valstu līgu. Šajās vēlēšanās nekas neparasts nenotika, tās bija normālas, eh, godīgas. 180 plus valdība, 160 no deputātiem ir pret ekstrēmismu. Un pārējie pēkšņi izrādījās nespēja ietekmēt notikumu gaidu. Viņi izdomāja kaut ko no jaunu, ko dēvē par Nacionālo padomu. Tajā darbojas arī ekstrēmistiski musulmaņi. Un tagad viņi veido valdību. Tagad ir divas valdības, e, dzīves, dzīvi e, bruņotie, bruņoto spēku kopumi, divas armijas. Un e, viņiem ir jāsadarbojas, mums viņi par to jāpārliecina, jo cīniņi nenāks par labu, tas iznīcināt Mm, jebkādas institūcijas, kas Lībijā līdz šim tomēr ir izveidotas. Maģina Leons, kurš agrāk sadarbojas ar ES un tagad ir ANO ģenerāla sekretāra uh, eh, sūtnis, uh, eh, izteno ļoti labu darbu, arī Arābu valsts līga ir uh, izveidojis savu uh, sūtni, sūtņa amatu. Viņš ir palestīnietis, viņš ir dzīvojis bērnībā Lībijā. Uh, pastāv sadarbība un e, mēs varam tagad novērot, ka risinājums ir gaidāms. Neviens nevar atļauties to, ka Lībija atkal iegrims e, cīņu gaisotnē. Diemžēl ir zināms intervences e, iejaukšanās no ārpus, un es zinu, ka Bernardina Leon strādā pie tā, lai tas neturpinātos, viņš tāpēc vēršas pie uh, drošības padomas, eh, lai tiktu izstrādātas rezolūcijas pret tiem, kas nodarbojas ar teroristisku darbību. Varētu sacīt, ka iespējams Lībija pat laban ir uz pareizā ceļa. Sīrija ir ļoti liela problēma. Sīrija ir valsts, kas ir viena no vecākajām pasaulē. Tā viņi saka, es gan neesmu vēsturnieks, taču ir uzskats, ka Damaska ir pasaulē sanākā pilsēta, kurā pastāvīgi cilvēki dzīvojuši. Iespējams, ka tas ir nepareizi, bet nu, es nezinu, tā man saka. Sīrija un Damaska ir sniegusi lielu ieguldījumu pasaules vēsturē, taču tagad tā ir iznīcināta un eh, pārņem milzīgi vilšanās, ka jūs redzat šo valsti katastrofu situācijā. Ir 30 eh, miljoni bēgļu Eh, arī pārvietotās par personas. Viņi cieši, tie cilvēki, kas ir bijuši ļoti uh, dāsni pret šiem bēgļiem, ir jau arī zināms, ka ir palestiniešu bēgļi. Taču arī šajā gadījumā daudz spēku nāca no ārpus, iejaucās Irāna, arī militāri iejaukšanās Hezbollah iejaucās. Es saku, ka arī Krievi eh, jums vis tā var teikt, ka jūs eh, sniedzat eh, tādu kā aizsardzības lietu sargu Sīrijas režīmam. Taču, kas tad ir darāms? Ir jāīsteno pirmā Ženēvas konferences, kas sanāca kopā 2012. gada 30. jūnijā galīgais komunikē. Komunikē ir spēkā līdz pat šodienai tika secināts, ka Sīrijas nākotnē jābūt sīriešu rokās. Sīriešiem ir eh, jāpanāk, kas atteiks valdību un opozīciju, jāsāk jauna pārējas fāze, lai tiktu izveidota pārējas valdība un tad tā pieņemt lēmumu, kas, ko tā valsts nākotnē. Diemžēl toreiz, 2012. gadā, tas bija iespējams, taču dažus mēnešus vēlāk Hezbollah militāri iejaucās Irāna arī sniedza milzīgu militāro atbalstu, kā arī ekonomisko atbalstu. Un tad pēkšņi parādījās tādas grupas kā Nusrā un citas, kas visu šo situāciju tikai padarīja sarežģītāku. Taču vēlos jūs atstāt ar šādu domu, kas ir jādara Sīrijas nākotnes vārdā. Sīrijas nākotnē nav jāatstāja Nusra. Frontes eh, <clears throat> rokās. Vairākums, tā skaitā 30 miljoni bēgļi, kas atrodas ārvalstīs, arī vēlētos redzēt normālu valdību, kas pārstāv Sīrijas tautu. Ir eh, zināms pamats šodien uzskatīt 22. janvārī būs tikšanās, 26. būs tikšanās Moskavā, kur visi opozīcijas spēki sanāks kopā 2012. gada 1. un 2. jūlijā Arābu valsts līga uzaicināja mm, pār pa 200 siriešu no visām opozīcijas eh, partijām, un viņi pieņēma divus dokumentus par Sīrijas nākotni, bet taču tad viņi sāka kašķēties un vairs nevarēja vienoties. Pat labam, Ēģipte un Krievija īsteno centienus panākt opozīciju kopā. Krievija vēlas eh, opozīciju tuvināt valdībai, tas būtu ļoti labi. Un tad vēl ir Misūra, kas uh, piedara gan Itālijai, gan uh, Zviedrijai, divām Eiropas valstīm, arī īstenībā labu darbu kopš 2012. gada aprīļa. Uh, Arābu valstu līga drošības padomē vēlēja, mēģināja panākt progresu. Kopš tika izveidota ANO pirms 60 gadiem, es neesmu piedzīvojis tik lielu, uh, tik ilgu kara darbību, ka, kurā ir pārpa 200 tūkstoši bojā gaišu un ka ANO uh, drošības padomu neko nevar iesākt. Tas ir tiešām uh, Uh, kauns, un tas ir tāds uh, vēsturisks notikums, kuru otrais piedzīvot noteikti negribētos parasti. Padome, cik daudz upuru gadījumā iejauktos. Padome ir atbildīga par starptautisko mieru un drošību, taču, diemžēl, ir viens pastāvīgais locais, kurš nevēlas, lai padomu nāk klājā ar kādu rezolūciju šai ziņā Un tas liek man teikt, ka mu, jums kā Eiropas Savienībai būtu jāsāk domāt par to, cik svarīgi ir nodrošināt to, ka drošības padomē vienas balss veto un nedrīkstētu ietekmēt pilnīgi visu. Kāpēc vienas balss veto, veto varētu ietekmēt rezolūciju? Šis noteikums nākotnē būtu jāmaina. Varbūt tagad eh, man būtu jārunā par projektiem, kādus mēs vēlētos izsanot Eiropas Savienību. Tādu ir daudz. Vakar ar augsto pārstāvu Federiku Mogherinu mēs parakstījām saprasts memorandu par sadarbību nākotnē. Esam ļoti pateicīgi Eiropas Savienībai, ka tā palīdz uh, izveidot tādu kā drošības koridoru Eģiptē. Uh, it stops by itself. Tātad mēs esam ļoti apmierināti, esam ļoti pateicīgi uh, par uh, sadarbības ar Eiropas Savienību un uh, Arābu valstu līgu dažādos projektos un cerams, ka tas arī radīs kādas izmaiņas. Beigšu savu stāšanos ar šo izteikumu. Paldies! Eh, liels paldies eh, ģenerāla sekretāra kungam, eh, Elarabī kungam, došu vārdu Alijo Marī, kurš vada delegāciju uh, sadarbībai ar um, Arābijas pussalu. Es gribētu ļoti laipni uh, lūgt kolēģis, jo kā 10-12 cilvēki ir pieteikšies izteikties, runāt minūti pusotru, tā lai mēs uh, būtu korekti un varētu dot iespēju izteikties visiem. Aljom arī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu pateikties ģenerāla sekretāram par viņa konkrētu un precīzo izklāstu. Gribētu uzdot viņam trīs vai četrus jautājumus. Pirmais attiecas uz Eiropas Savienību un Arābu līgas valstīm. Ģenerālsekretārs ir pieredzējis diplomāts, un viņš mums nav nestāstīja to, kas izskar Arābu valstīs konkrēti rietumu nespēja atsevišķu konfliktu eh, atrisināšanā noved pie tā, ka eh, Eiropas Savienība tiek uzskatīta kā soša ārpus visām iespējām. Es gribētu mm, jautāt viņam, ko konkrēti sagaida Arābu um, līga ārpus skaistiem vārdiem, uh, vai finansiāli atbalstu bēgļiem. Domāju, ka ir eh, vēl cits darāmais. Otrkārt, par arābu pavasaru runājot, gribu jautāt, ko sekretārs domāt par to iespaidu kāds atsevišķām valstīm, tā, tā, tā, kuras jūs uzskaitījāt, Tunisija, Eģipta un vēl citas, Eh, Kuveita vai Līča valstis, eh, kāds ir jauniešu iespējas attiecībā uz esošo situāciju. Trešais jautājums. Kā eh, tiek risināms cilšu un reliģiskās sauncensības jautājums? Un ceturtkārt, kāds ir jūsu skatījums uz Eh, Eiropā šobrīd notiekošo konkrēti integrismu pieaugums, rietumvērtību eh, noniecināšana un mēģinājums importēt konfliktu vai vispārnāto starp eh, islāma un rietumu pasauli, ko daži vēlētos kopš 2001. gadā. No, no. Paldies, Alijam, arī kundzei. Jau 16 runātāji pieteikuši, kas nozīmē, ka Es tik tiešām aicinu visus būt uh, solidārus un koleģiālus un korektus. Tā tad minūte, minūte 15 sekundes maksimums, tā lai visi varētu izteikties uh, šajā mm, laikā un lai arī ģenerāla sektāra kungam būtu iespēja izteikties. Uh, Hovid kungs nākošais. Paldies, pavisam ātri. Pirmkārt, saprotam, Eh, jā, ka šis arābu pavasaris ir nozakts un nav nekāda risinājuma, kaut kādas programmas noteikti, bet varbūt jūs varētu pateikt, ko mēs varam darīt un ko varam darīt kopā, lai atbalstītu reformu procesus otrām kārtām. Attiecībā uz Sīriju, eh, ISIS un citiem konfliktiem reģionā ir skaidrs, ka pienāk finanšu un cita veida atbalsts eh, cīnītājiem šajā konfliktā Arāba valsts ietveros, varbūt ar valdību ziņu, varbūt nē, bet katrā ziņā Arāba valsts teritorijās tas notiek. Ko Arāba valsts līga var darīt, lai risinātu šo problēmu? Trešām kārtām paldies. Jūs jau pieminējāt šo rezolūciju par Palestīnas atzīšanu. Tā bija tāda ļoti plaši atbalstīta rezolūcija un. Uh, Un to vajadzētu arī piefiksēt šeit šajā komitejā, bet ir liels grūtības attiecībā uz mm, tādu nacionālo samierināšanās valdību Palestīnā, tīri no Palestīnas puses, ko Arābu līga te atkal varētu darīt. Un visbeidzot, vai varētu jūs eh, teikt dažus vārdus par cilvēktiesībām Arābu līgā? Mūs ļoti sasauc uh, gadījumi, kas ir Saudārābijā šobrīd, eh, Nabrīl Račā, Bahreinā, piemēram, un uh, Varbūt jūs varat nekomentēt konkrēti šos gadījumus, bet lūdzu saprotiet mūsu bāžas un ka mūs tiešām uh, interesē un satrauc cilvēktiesību jautājumu. Tenokungs nākošais. Paldies! Priekšstādātājs es nīgi sveicu uh, EKR grupas uh, vārdā ģenerāla sekretāra kungu. Mēs esam trešā lielākā grupa Eiropas parlamentā. Paldies par jūsu interesanto stāstījumu. Droši vien būs pirmais, kas atzīst, nebūs pirmais, kas atzīst, ka Arābos līga ir ļoti svarīga uh, funkcijas Un eh, jums tik tiešām ir ļoti būtiska loma eh, saskaroties ar dažādiem draudiem arābu pasaulē, vai nu tās būtu drošības intereses saistībā ar eh, rietumu valstīm, Eiropas Savienības valstīm vai citas. Jūs jau īpaši minējāt mm, cīņu pret starptautisko terorismu, džihādismu, it īpaši. Man ir zināms bāžas, es gribētu piekrist jau Havid kunga teiktajiem, ka uh, zināms, Arābu līgas valsts ir bijušas ļoti neizpalīdzīgas. Negribu konkrēti te nosaukt kādas līča reģionu valstis, bet ir tādi spēcīgi pierādījumi, kas ir parādījušies, ka dažas no tām, no, no šīm valstīm ir atbalstījušas ekstrēmos islām grupējumus, un ir īpaši Lībijā pēdējā laikā. Kā jūs zinat, tas principā ir novedis pie daudz tādas kā sašķelšanās Tāpat arī atbalsts tādām grupām kā Al-Nusra Sīrijā, piemēram, kas ir uh, uzsācis uh, šo islamu valsts fenomenu Irākā un Sīrijā. Gribētu dzirdēt jūs komentārus, ko varētu darīt, lai, mm, tā teikt, uzturētu pie kārtības dažas jūsu līgas eh, valstu valdības, lai tās nesniegtu šādu atklātu atbalstu terorismu organizācijām? Un vai jums arī ir kāds domas par Turciju kā būtisku spēlētāju valsti, kurai ir robežas ar jūsu līgas dalību valstīm? Turcija, manuprāt, atkal virza šobrīd nepareizā virzienā daudzos eh, ziņās un arī šai ziņā pastāv tādi spēcīgi uh, fakti presē, kā arī no Turcijas puses ir bijis atbalsts džihādas grupējumiem Sīrijā un Irākā. Kāda, jūsuprāt, ir saiknes starp Erdogan kunga valdību un uh, Arābu līgu? Paldies. Paldies, Tanaka kungs. Šakas kundzei vārds. Paldies, priekšstādātāji, ģenerālsekretāra kungs, sirsnīgi sveicam jūs. Jūs jau norādījāt, cik svarīga ir Eiropas Savienības līdervadība. Uh, lai virzītu uz priekšu uh, tādu pozitīvu darbību. Jūs arī ļoti pamatot norējāt uz tiesiskumu un augstiem standartiem, kādi jāsaka dažkārt šai ziņā trūkst arā uh, pasaulē. Mm, ir šī mentalitāte, ka uzvarētājs paņem visu. Vakar tika uh, parakstīts sapratnes memorāns starp Arābu līgu un Eiropas Savienību cīņā pret terorismu, un es gribētu papildināt manu kolēģi jau teikto. Un gribu jautāt jums, kā lai panāk, ka šī sadarbība nenotiek uz uh, progresa rēķina, tātad progresa cilvēktiesību un tiesiskumu jomā. Vai šī sadarbība nevarētu būt kā tāda atruna, lai aizmirst tādas uh, pamatprincips kā godīga tiesa, nevainības prezumcija un tiesiskuma ievērošana? Domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu vairāk līdervadības, lai tiktu respektētas cilvēktiesības, nedrīkst aizmirst to, ko esam mācījušies no revolūcijas, kāda notika arī jūsu dzimtajā valstī. Tāpat man interesē arī, ko jūs varētu darīt, lai novērstu jebkādu palīdzību vai nu no valstīm vai tādiem bagātiem individiem jūsu līgas valstīs, um, vardarbīgām džihādistu organizācijām kā IS, piemēram, arī citām, tātad par to pastāv liels bažas. Un pēdējais jautājums par uh, Um, šo smago humano situāciju dažās jūsu valstīs, ko var darīt, lai šie solījumi un aicinājumi sniegt palīdzību tik tiešām arī tikt izpildīti. Loha Pīlers kundze nākošā lūdzu. Paldies priekšsēdētājs, sirsnīgi sveicam ģenerālsekretāru kungu. Man ir jautājums par cilvēku tiesību struktūrām. Ir uh, pastāvīga ārābu komisija, uh, cilvēktiesībās, kas ir izstrādājis Arābu hartu par cilvēktiesībām, būtu interesanti dzirdēt, kā pat labāk notiek darbs uh, šai ietvaros, un tāpat ir Arābu cilvēktiesību komiteja, mm, kura izstrādā ziņojumu par uh, dažādām valstīm, par vienu valsti katru gadu. Tātad kāda ir šeit plāna 2015. gadam? Bija pozitīvi vērot, ka pagājušā gada septembrī Arābu valstu līga apstiprināja statūtus Arābu tiesai cilvēktiesību jautājumos. Tas ir ļoti pozitīvi, bet ir arī bijusi kritika no vadošām cilvēktiesību organizācijām organizāt, reģionā, piemēram, ka indivīdi nevarēs atsevišķas personas piekļūt šai tiesai kādos konkrētos apsūdzējumos. Kāds ir jūsu viedoklis par šo pausto kritiku? Un pēdējais jautājums par Lībiju. Jūs teicāt, ka iespējams varbūt varētu būt labs turpinājums dialogam, par ko esam viensprāts, bet eh, vai pastāv notiek kāda debata salā Rīgas eh, ietvaros, eh, ja tomēr tas neizdodas, ko tad darīt tālāk? Paldies, kas taldo? Kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies ģenerālsekretāra kungam. Vairāk kolēģi jau ir minējuši par eh, dažu valstu ietekmi un eh, privātu individu ietekmi uz konfliktiem valstīs, īpaši Lībijā, arī Sīrijā. Tas ir jautājums jums, bet arī tāda kā cerība no manas puses, ka Arābu valsts līga varētu būt spēcīga šai ziņā un varētu iejaukties ar kādām efektīvām sankcijām attiecībā uz tām dalību valstīm, kuras diemžēl šobrīd um, iejautas uh, šajos konfliktos. Tāpat gribēju minēt vēl vienu tēmu, kas nebija minēta ar Jemenu. Gribētu dzirdēt jūsu vērtējumu par situāciju. Kā jūs raugaties uz neseniem dramatiskiem notikumiem valstī? Tāpat gribu vēlreiz pateikties, kas ir ieradies pie mums uh, šodien runāt un gribētu dzirdēt jūs viedokli par minētiem jautājumiem. Paldies! Nākošais runātājs! Ģenerāls sekretāra kungs, trīs ātri jautājumi. Pirmais. Mm, par paziņojumu. Protams, ne visas mošejas Eiropā aicina uz džihādu, bet daudzi džihādistu karotāji ir izgājuši caur šīm mošajām un islāma centriem Eiropā. Arābu līga veicina šo mošeju un uh, Arābu centru uh, izveidi un uzturēšanu, bet kāda ir jūsu attieksme, kā jūs gribat tikt galā ar šo problēmu, jo, diemžēl, jāsaka, šīs mošejas un islāma centri tagad ir gandrīz tā kā sinonīms terorismam. Un nākamais jautājums uh, - imigranti. Tā ir liela cilvēciska traģēdija. Daudzi uh, no šiem imigrantiem ir um, arābu izcelsmes, viņi iet bojā. Uh, Bieži vien šķērsojot vidus jūru, tā ir milzīga humanā krīze. Vai Arābu līgas valsts neuzskata, ka vajadzētu rīkoties šajās imigrācijas izcelsmes valstīs, varbūt izveidot sarkanā krusta centrus, lai nu, tiktu galā mēģināt risināt šīs krīzes jau vidusjūras otrā pusē? Vai Arābu valstu līga plāno veikt kādus pasākumus, lai pārtraukt noziegumus vardarbību pret kristiešiem jūsu valstīs. Es domāju par uh, Kormanu traģēdiju, es domāju, ka tas ļoti labi raksturo, cik smaga situācija. Kālēr kungs, paldies! Lielākā daļa jautājumu, jāsaka, jau ir uzdot par tādiem, nu, svarīgākajiem, steidzamākiem aspektiem. Uh, Es tikai gribētu uzsvērt arī vēlreiz, cik svarīgs, cik būtisks ir šis jautājums. Mēs savās valstīs veicam padziļinātas debatas ar mūsu sabiedrības segmentiem par to, kā novērtēt islamu. Iepriekšējais kolēģis arī par to runāja. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai ne tikai politiska deklarācija līmenī Arābu līga distancētos no jebkādiem terorismu aktiem vai atsaucēm vai saiknēm ar uh, islamu šai sakarībā. Es domāju, ka uh, teroristi šādā veidā ļoti ļaunprātīgi vienkārši izmanto jūsu svētos rakstus. Es domāju, ka jūs droši vien esat uh, tādā neitrālā pozīcijā, jūs varat griezties pie visām Arābu līgas uh, valstīm, ka šajā ziņā ir tik tiešām jābūt tādai skaidrai apņemšanās no visām šīm valstīm, lai tās nefinansētu šādu raksturu grupējumus. Un vēl viena lieta, ko mēs no ārpus nekādu nevaram izdarīt. Ja ir iespējams, tad būtu labi, ja Arābu līga varētu sasaukt kaut kādu sunītu islama augstāko konferenci, jo, manuprāt, būtu labi, ja šīs augstākās, eh, jāsaka, reliģiskās personas eh, varētu savest kopā un lai varētu skaidri pārunāt, kas ir labi, kas ir slikti, tā lai nenotiktu šāda ļaunprātīga jūsu svēto rakstu izmantošana. Es domāju, ka politiski tas ir ārkārtīgi svarīgi un arī no reliģiskā eh, punkta. Tātad nodrošināt šādu labu funkcionēšanu arī jūsu pasaules daļā. Paldies! Demēs Makarkungs nākošais. Nē, es atvainojos, Pancērikungs. Paldies, ģenerāla sekretāra kungs. Gribēju uzdot trīs pavisam īsus jautājumus. Pār saiknēm ar džihādismu. Man interesē, kāds būtu jūsu viedoklis kaut kāda tāda globāla noteikuma izstrādāšana, ka naftas ieņēmuma nedrīkst eh, nonākt džihādistu rokās. Šķiet, ka Arābu valstis piepildušos naudas, eh, koferis naudas lādes džihādistu apmācības eh, nometnēs. Un mums ir jāraugās arī, lai Eiropas Savienības līdzekļi nenoplūst šajā virzienā. Es negribētu šīs konkrētās valsts padarīt par mūsu ienaidniekiem. Tā vietā mums vajadzētu drīzāk rūpēties par to, lai būtu tāda labāka konsekvence. Jūs tāpat aicinājāt arī uz pārejas procesu ir vairāk ļoti tad būtiski cilvēktiesību jautājumu degoši Arābu valstīs gribētu dzirdēt par tiem un arī par Rietumu Sahāras gribētu dzirdēt. Protams, ka tas ir tāds, mm, tāds vēsturisks jautājums par attiecībām starp Maroku un Alģi, Alžīru. Mesmakar kungs nākošais. Paldies, priekšnādātāji. Arī es Mēģināšu neatkārtot to, ko kolēģi teikuši pirms manis un uzdot konkrēts jautājums, balstoties uz to, ko esmu lasījis pēdējo dienu laikā. Palestīna pirmkārt. Arāba līga eh, vēlas sasaukt augstu līmeņu konferenci Palestīnas jautājumā, lai izskatītu Palestīnas statusa jautājumu. Cik tālu ir aizgājis šis organizācijas darbs, cik daudzas valsts ir paudušas savu atbalstu šai konferencei? Vairākās intervijās, ģenerālsekretāra kungs, esmu lasījis, ka jūs uzskatat, ka ka Daesh ir otrās paaudzes uh, terorista organizācija, un to nevar atrisināt, likvidēt tīri um, militārā ziņā, jo radīsies citas organizācijas. Šī džihādisma forma ir jārisina kaut kādā citā veidā. Kāda veida pētījumi uh, ir veikti, lai aplūkot šo jautājumu, un kā Arāba līga? Cik lielā mērā jūs domājat par tādu visu uh, ar, tādu Arābu valsts līgas konferenci, lai izsvērt šo jautājumu? Jūs jau runājāt par uh, līča sadarbības padomas uh, konferenci. Kā tas iet kopā ar to, ko jūs domājat Arābu valstu līgā? Vai jūs domājat, ka tas varētu būt veids, kā risināt šo fundamentālismu problēmu? Vaigla kungam vārds, lūdzu. Paldies, ģenerālsekretāra kungs. Jūs ļoti pieklājīgi norādījāt, ka bieži vien mēs tātad tā pieklājīgi un diplomātiski norādot, ka dažkārt mēs nesaprotam procesus tuvējos austrumos. Un tāpēc mums, mēs bieži vien vienojamies par eh, militāru agresiju kā reakciju, bet kāri tikai rada tālākas problēmas. Svarīgākais būtu saprast, kā nu, var izmantot arābu miera iniciatīvas, lai nodrošinātu mieru beidzot starp Izraēlu un Palestīnu. Mēs šodien redzam, ka šis ir viens no tādiem daudzsološākiem pro projektiem. Un tas nav zaudējis nekādā veidā savu svarīgumu. Vai jūs varētu nosaukt vēl kādu gadījumu, kur Arāba līga varētu uzsākt kādu jaunu projektu, piemēram, mieru institūciju Sīrijai? Paldies, vārds nākošam runātājam. Paldies, priekšstādātāji, runāšu pēc tam īsi nosaukšu Minēšu jautājumu, kas vēl netika minēts. Jūsu darbs ar nevalstiskām organizācijām un uh, civilo sabiedrību, tīpaši Ēģiptē, piemēram, un mēs ļoti atbalstam šo dialogu, jo tas nav tikai dialogs starp politiķiem un ar politiķiem. Tas, ko jūs darat un veicinat uh, nevalstiskā organizācijas līdzdarbošanos, mēs ļoti pozitīvi vērtējam to šai sakarībā. Uh, Uh, gribētu paust um, nu, tādu neapmierinātību ar uh, to, ka ir izteikti draudi vairākām nevalstiskām organizācijām, bet tālāk par cilvēku tiesībām, neminot tādas konkrētas lietas vai gadījums, vai jūs kā starptautiskā tiesiskuma uh, atbalstītājs, jūs minējat arī par cilvēku tiesību tiesu Arābu līgā, nu, jāsaka, man ļoti interesē šī organizācija. Tā jau principā atkārto pastāvošās starptautiskās struktūras. Mēs prasījām, lai Ēģipte atcerētu Romas statūts, mēs tāpat tā. Patā, arī runājam par Palestīnas centienam ar ICC, kā mēs varētu atbalstīt jūs vispārīgā veidā šo vērtību ievērošanā. Paldies, Marija Grabrielkungs no Tautas partijas grupas. Paldies, eh, priekšsēdētājs. Gribu pateikties ģenerāla sekretāram par viņu klātbūtu un izklāstu. No manas puses trīs eh, sadarbības aspekti. Pirmkārt, situācija Līzija, Lībijā Jūs eh, norādījāt, cik arāgu līga ir, līga ir svarīga, bet es gribētu atgriezties pie ceļu kartes un kādi būtu pamata elementi šajā ceļu kartē un kurās jomās arābu līga varētu būt visa noderīgākā, auglīgām sarunām un rezultātām. Otrkārt, Eh, organizētā noziedzība un ieroču tirzniecība. Kāda ir sadarbība starp Arābu līgu un Āfrikas valstīm šajā ziņā? Un kādi pasākumi jau ir veikti? Un treškārt, cīņa pret eh, terorismu. Manuprāt, tas eh, ir prioritārs eh, jautājums, bet vai Arābu līgas iekšienē pastāv platformas, lai dalītos ar labāko praksi cīņā pret radikalizāciju. Paldies, Anna Gomeša. Good to see you, Ambassador Lala. Eh, priecājos jūs redzēt, eh, ģenerālsekretārkungs. Man Ir arī jautājums par Lībiju un par to, kas, eh, kāda šeit ir intereses, ko atbalsta Ēģipte, ko sa, eh, sat, eh, Katāra un cik lielā mērā Arābu līgām E, šeit iesaistās un vai jūs atbalstat vienpusējas militāras darbības Lībijā. Un turklāt mēs šādu pašu proksiju karu redzam gan Sīrijā, gan arī Irākā. Kad tiks pārņemta Mosula un patriekti dažkaujunieki, e, pēc kuras var izcelties plaša humāna krīze, Nākošais runātājs Fotīga. Thank you, Chair. Excellency, thank you. Paldies, priekšsādētājs, paldies, um, ekscelenci, ka apmeklēt apsvet komiteju un paldies par jūsu interesanto izklāstu. Viens pārdoms no manas puses. Esmu no Polijas. Into account our experience. I think About... Un gribu runāt par mūsu pieredzi. Tad, kad mēs runājam par Krievijas devumu, mēs Mums ir jāapzinās tā smagā situācija, kāda valsts vidies austrumos, un jāsagaida pozitīvs rezultāts tomēr Krievija ir gan daļa no risinājuma, gan daļa no problēmas, un ne tikai centrālajā un austruma Eiropā, tāpēc lūdzu ņemiet arī to vērā. Gribētu atbalstot un atbalstīt tos kolēģus, kuri aicina plašāku arābu abolīgas novērtējumu kristiešu slaktiņam un iespējami intervenci e, šajā sakarā. Notiek masu slepkavības visā pasaulē, it īpaši Ziemeļāfrikā. Kā jūs vērtējat? E, esošo procesu Bernardino Lē un e, ietvaros. Paldies, nākošais runātājs. Vielen Dank, Herr General. Hūknēs, paldies. Ģenerāl sekretār kungs, paldies par šo ziņojumu. Gribētu turpināt Smita kungu uzdoto jautājumu par cilvēktiesībām e, Ēģiptē. Šeit runa ir ne tikai par kristiešu tiesībām, bet par tiesībām manifestēt Eiropas Savienība. Manuprāt, grib sagaidīt daudz rezultātu bez lieliem pūliņiem. Ko jūs eh, varētu teikt šajā sakrā? Kāna kungs, paldies priekšsādātāji! ļoti e, liels prieks jūs redzēt jūs šodien, un man viens novērojums un divi jautājumi. Novērojums ir tāds, ka bēdīgi, ka ik vienas attiecības. Being... Kā ik vienas attiecības ar islāmu valstī skatīts ar terorismu prizmu. Un uh, divi jautājumi. Pirmais, jūs runājāt par demokrātiju un teicāt, ka būs vajadzīgs uh, zināms laiks. U, un otrkārt, jūs teicāt, ka jūsu mazmeita ir bijusi arī laukumā. In the Arab world want to see too. Instead, what we're getting. Bet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 vēl draudīgāku situāciju. Un ko mēs varam šobrīd darīt? Kas ir terorisms, kas ir islamisms? Un mums ir jāmeklē risinājums, nevis jānosūta kāds cīnīties pret dažu nometni. Nākošais runātājs. Deputāts Reins, ģenerāls sekretāra kungs, eh, eh, šobrīd ir dažādas tendences, tā skaitā pat iekļaut Asādu mieru sarunās. Jo, va, ko, kā jūs skatāt šādu notiekumu, notikumu pavērsienu? Vai jūs domājat arī, kā Eiropas Savienība varētu sekot pa, pa šo ceļu? Nākošais runātājs Lopes paldies. Gribu pateikties ģenerāla sekretāram par viņu klātbūtni šeit, apsveikt um, to virzību, kas ir panākt ar Morgerīni. Jautājums, kādās jomās um, Arābu līgai un Eiropas Savienībai tuvāko gadu laikā būtu jātīsta sadarbība un kādi ierobežojumi ir Arābu līga, lai turpinātu reģionālu integrāciju, jo tā ir tomēr vismazāk integrētā mm, pasaules daļa, un mums, kā partneriem ar daudziem kopīgiem izaicinājumiem, tas būtu ļoti būtiski. Un arī gribu atgādināt to, ka šie izaicinājumi ir kopīgi, jo tie, tie ir terorisma draudi tāpat mums kā jums, un lielākā daļa bojā gājušo džihādu eh, rezultātā pasaulē dzīvo musulmaņu valstīs. Paldies, un pēdējais runātājs. Eh, deputātāsis. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka viena no lielākajām vēsturiskajām kļūdām būtu eh, pakļauties civilizāciju šoka eh, teo, teorijai. Un nesen es biju novērošanas misijā Tunisijā un konstatēju, uh, ārābu pavasaru panākumu piemēru. Tā ir valsts, kas ir kļuvusi demokrātiski konsolidēta ar kvalitatīvām diskusijām. Tunisieši ir nobalsojuši, rezultāts tika pieņemts un atzīts. Un viss norit normālos ietvaros. Mans jautājums ir sekojošs. Jūsuprāt, ģenerālsekretārs, kāds varētu būt Eiropas Savienības devums pateicoties tai vēsturiskajai pieredzē, lai veicinātu eh, šo procesu, kas notika Arābu valstīs. Paldies! Eh, dārgie kolēģi, un tagad mūsu viesis mēģinās paveikt neiespējamo un 10-11 minūtēs atbildēt uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Ģenerāls sekretāra eh, kungs vārds ir jums. Liels paldies, kāds izaicinājums, nezinu, kā, to, kā es to varēšu izpildīt. Tad eh, daži komentāri no manis, kā no ģenerāla sekretāra, pamatoties uz dažiem jautājumiem, ko saņēmu, tad mēģināšu atbildēt dažiem specifiskiem komentāriem. Uh, jo tādu bija tiešām ļoti daudz. Tad pirms sniegšu atbildes daži komentāri no manas puses, kurus uzskatu par svarīgiem. Viens no jautājumiem, kas te izskanēja, vai arā valstu līga ir drošības padoma, vai mēs te varētu darboties Jemenā, Lībijā un tā tālāk. Nē. Arā valstu līga ir reģionāla organizācija, kas saskaņā ar ANO astoto pāntu eh, sadaļu visos jautājumus, kas saistīti ar mieru un eh, drošību, nav eh, rīcības spējīgi, tā, tā ir tie jānodā no padomas, drošības padomas ziņā. Mēs, kā katra organizācija, kā jūs noteikti zināsiet, esam eh, spogulis tiem nolīgumiem, kas ir panākts starp līguma slēdzēja pusē saskaņā ar septīto sadaļu. Katras organizācijas nosēja jābūt saskaņā ar rezolūcijām, kuras pieņem vairākums. Tā tad man tika uzdevums, uzdots jautājums par Lībiju. Jā, Lībijā ir vairākas ideju skolas, kas uh, konkurē, taču pirms dažām dienām bija mēģinājums uh, panākt rezolūciju, kas atzītu leģitimitāti uh, un panākt vienošanos par kādu konkrētu nostāju, pamatēšu dialogu. Otrs vispārīgais komentārs, kur grib minēt saistībā ar jautājumiem, jo dažos jautājums, jautājumos bija runa par sunītiem un šītie, it kā būtu kāda atšķirība. Kaut arī jūs esat šeit visi kristieši, jums taču ir atšķirīgas grāmatas. Katoļiem viena, protestantiem cita. Uh, bet mums visiem ir vienota grāmata. Ir daži vēsturiski faktu interpretācija, kam nav nekāds sakara ar šodien notiekošo. Un es pavisam atklāti varu sacīt, arī vakar to teicu, ka te galvenie ir uh, pamatojumi tīri politiski. Pirms uh, ISIS nonāca, uh, pirms Irānā parādījās radikāli spēki, neko tādu par milzīgu mašīnu mēs nedzirdējām. Manā valstī Ēģiptē premjerministrs ir šīts un prezidents ir sunīts un arī citās valstās ir līdzīgi. Mēs nekad nedomājam par šādām milzīgām atšķirībām. Tad skaidrs, ka te ir runa par politiku, nevis par reliģiju. Tagad runāsim par reliģiju. Visas pasaules reliģijas pirmā monoteitiskā reliģija ir jūdaismas un vai tur būtu runa par islāmu vai par uh, Kristietība mēs visi zinām, kas tur ir runa par uh, rūpēm par cilvēkiem, par uh, cilvēktiesību ievērošanu. Jūs zināt, ka arī kristieši devušies krusta gājienos, un tā ir bijusi nepareizs, tas bijis nepareizs traktējums reliģijai. Vācijā, jūs daudz esat no Vācijas, jums Arī bija savs uh, kristiešu domātājs uh, Itālijā, bija Gati Rossi. Kā to var paskaidrot? Un nu, dažādi apsvērumi dēļ šādas personības atrodas, taču tas nesakņojas reliģija. Jā, te es piekrītu, mūsu uh, reģions cieši no tā finansēšanas jautājums. Es domāju, svarīgi, ka Bahreinā oktobrī notikusi sanākšana uzsvēra, ka svarīgi panākt to, lai finansējumu šādām teroristu organizācijām nebūtu. Gal galā arī jūs šeit ciešat, es tiešām pauž nožēlu par to, kas notika Šarlī Ebdo redakcija, un esmu nosūtījis arī vēstuli ārlietu ministram Lorēnam Fabijus un arī devos uz Francijas pētniecību Kairā, parakstīju līdzcietību grāmatu cieši visi, neaizmirsīsim to un pārbaudiet savus vēstures grāmatas. Ahmet Mehres 1946. gadā tika nogalnāts no um, islām teroristu rokas. Šī pat grupa nogalināja arī citu prezidentu. 81. gadā arī ir viens, uh, viena amatpersona gājis broja. Mēs arī esam cietuši no musulmaņiem, kas ir radikāli noskaņot. Mēs arī no, no tā esam cietuši. Vienkārši sanāk tā, ka uh, Jūs to piedzīvojat tagad, jo, diemžēl, šī parādība ir šķērsojusi vidusjūru, bet patiesībā šī ir problēma, pie kuras jāstrādā visām valstīm. Vakar bija sanāksme ārlietu ministru padome, un te jādarbojas ekspertiem, mēs par to vienojamies. Es neesmu eksperts šajā lietā, taču tā ir daļa no sapratnes memorāna, kuru mēs vakar parakstījām. Svarīgi, lai visas pasaules valstis kas uzskata, ka varas spēka izmantošana nav pareizais risinājums apvienot savus spēkus, lai pārvarētu šo parādību. Ir daudz jautājumu par cilvēktiesībām. Šaubu nav par to. Cilvēki, kas izgāja Tahīra laukumā, vai cilvēki, kas protestēja Sīrijā, Jemenā, Tunisijā, Eģipte, viņi vēlējās panākt cilvēktiesības labu pārvaldību. Taču, ko viņi ir panākuši, es varu sacīt, ka pirmā valsts aiziņā ir Tunisija, nākošā tad ir Ēģipte. Ēģiptē martā ir gaidāms vēlēšanas, un es ceru, ka jūs tās novērosiet. Svarīgi ir sniegt atbalstu visiem, lai nodrošinātu to, ka vēlēšanas ir godīgas, un man ir mm, iespējas, ka tās virzās pareizā virzienā, varbūt daži no jums nepiekrist. Uh, Mošeju loma, šis jautājums jau vairāk kārt ir izskanējis. Nav šaubu par to, ka dažās no šī, šīm mošejām bija ekstrēmistiski noskaņot cilvēki. Un uh, katrai valstī pašai lokāli ir jāraugās, lai tā nebūtu, lai šādi cilvēki tiktu uh, novērsti. Ēģiptē valdība izskata visus sludinātājus visās mošejās, lai nodrošinātu, ka tie visi seko noteiktai līnijai, nevis pievērš radikālismam. Viegli tas nav, taču visām valdībām tas ir jādara. Nav viegli nodrošināt simtprocentīgā līmenī, ka jūsu centieni vainagosies panākumiem. Protams, kristiešu vai musulmaņu nogalināšana vai jebkāda cilvēka nogalināšana ir pret likumu, pret jebkādu uh, Beļģiju, taču kopīgiem spēkiem ir šī parādība jāapkaro. Katra valsts to mēģina darīt uh, savā teritorijā, taču iespējams ir nepieciešams vēl veikt sadarbību šai jomā. Ko Arā valsts līga šai ziņā ir darījusi? Pēc uh, Islāma valsts vai šīs otrās uh, eh, paaudzes terorista organizācijas daiša darbības 7. septembrī Arā valsts līgas noturēja sanāksmi Tā man šeit ir vēsturiska sanāksme, un tika secināts, ka ir nepieciešama visaptvaroša šīs parādības apkarošana. Te nav runa tikai par militāru vai drošības līmeņa apkarošanu, bet te ir jāskatās arī uz citiem aspektiem - uz kultūru, izglītības sistēmu, reliģiskajiem aspektiem, kā reliģiju skatas Uh, vienkārši iedzīvotē. Mums, kā līgas ģenerāla sekretariātam, arī tika pieprasīt noturēt, eh, veikt pētījumu. Ir eksperti, kam šie secinājumi būs jāizdara un jāspiež, un 22. februārī visas eh, politisko zinātņu institūcijas no visas arābu pasaules sanāks kopā 22. un 23. februārī lai izveidot šo visaptvarošo pētījumu ar projektiem, tajos tika iekļaut, tiktu iekļaut arī izlūkdienas secinājumi, un tad 8. martā tas tālāk tiks apspriests. Ārlietu ministru sanāksmē vakar izskanēja interese, viņi arī vēlas dalīties pieredzē iegūt uh, informāciju par šo sanāksmi. Jo visa cilvēce, visas pasaules valsts saskars ar šo problēmu, tātad tās viss arī ir partneri. Latīņa Amerikā ir bijuši šādi gadījumi arī Eiropā. Esmu dzīvojis ASV daudz gadus, un tur bija daudz mēģinājumu, vairs neatceros uh, nosaukums, ka šāda veida grupas tika mēģināts izveidot reliģisko vai citādu apsvērumu dēļ. Taču Šis jautājums skar visu cilvēci 21. gadsimtā, un visām pasaules valstīm šī problēma ir kopīgiem spēkiem jārisina. Izskanēja ļoti daudz jautājumi. Āfrikas Savienība un ANO darbojas ar eh, Rietumu Sahāras jautājumiem. Mēs Arābu līgā ar to nenodarbojamies. Es tādu nemēģināšu uzņemties atbildību par kaut ko, kas man neatiecas. Bija jautājums par Palestīnu, par Arābu miera institīvu. Arābu miera institīva tika pieņemta, to piedāvāja 2002. gadā Saudārābija Beirūtā. Un eh, katrā samitā tas tiek atkārtots. 12 gadus šis dokuments jau ir uz <clears throat> galda. Nekāds atbildes no Izraels nav. Kad es biju Eģiptes ārlietu ministrs, bija tāda grupa Izraels miera institīva. Viņa nāca ar mani satikties. Un viņa vēstījums bija šāds. Eģipte pirmā parakstīja miera nolīgumu ar Izraelu, tātad jums ir jāuzņemas iniciatīvu un jāpārliecina visas Arābu valstis izpildīt eh, savu, savu atbildības daļu eh, šai miera procesā, un tad izrēlieši īseno savu pienākumu. Mana atbilde bija tāda. Ir zināma kārtība, secība, quid pro quo. Nevis visi visu izdara un tad kā pēdējais kaut ko. Katra daļa saka, īstenot šo institīvu, izpildīšu tavus pienākumus, es esmu gatavs piekāpties, un jūs tad man normalizēsiet attiecības, lai mēs visi varam dzīvot mierā. Bet rīkosies visi vienlaikus, nevis viena daļa kaut ko izdarīs līdz galam, un tad tikai otrs sāks darboties. Eiropas Savienībai kā cita organizācija, kas vēlētos uh, kaut ko darīt šai lietas labā, arī mm, tām ir uh, jārīko šādi, <laughs> jānorāda, ka katram jādara sava atbildības daļa. Bija daži jautājumi, nu vēl veseli seši, uz kuriem gribēju atbildēt, bet, nu, nobeigumam teikšu šādi. Cieņa pret Eiropas Savienību ar vien palielinās pasaulē. Jūs nevarat iedomāties, kā pirms daudziem gadiem teicu, ano, ir vesela grupa valstu, kurām uzdodot jautājumu, ko jūs darīsiet e, šīs problēmas sakarā, viņi saka, mēs rīkosimies tā kā ES rīkosies. ES tiek uzskatīts par cilvēces e, sirdsapziņu. Saskaņā ar startautiskajām normām mums ir e, juridiska, politiska, moderna sistēma un jums ir tiesības to ievērot. Ja es to pārnesu uz Palestīnu, vai uz Izraels-Palestīnas konfliktu, tad šīs latīnijas, kas tika pieņemtas no ES puses, manā skatījumā ir pilnīgi atbilstošas uh, likumam, un tātad katram ir pienākums likumu ievērot. Runājot par problēmu, kurā visi ir šodien iesaistīties, var sacīt, ka mums visiem ir citam citam jāpalīdz. Tā ir problēma, kas ir skārusi cilvēci tajā laikā, kad mēs bijām domājuši, ka varēsim dzīvot mierīgi, drošībā ar saviem bērniem, ar savām ģimenēm, baudot mieru bet pienāca teroristu organizācija pieaudze, paudze, kura, kā saprotam, parādījās visās valstīs. Katrā valstī vēsturē ir bijušas teroristiskas darbības, taču tagad mēs redzam tādu kā uzplaukumu, un tas ir atšķirīgi. Ja jūs paraugāties uz e, divām valstīm, e, tad. E, tad eh, ir robeža, kas eh, tikusi ievērot kopš 1948. gada, bet rodas jautājums, eh, no kurienes nāk līdzekļi naftas iepirkšanai, un tad saka, tas ir no Bahreins. Bet mums jārūpējas visiem kopā par šo planētu un jāsadarbojas, lai nodrošinātu, ka visi varam dzīvot mierā. Lielas paldies! Thank you. Thank you very much, Secretary General. Paldies, eh, ģenerālsekretāra kungs Elarābei. Jūsu signāls, manuprāt, ir skaidrs. Mums vajag sadarboties ar eh, Arābu līgu, stiprinot eh, globālo pasaules kārtību un mazinot šo nekārtību un terorismu un ekstrēmismu. Paldies, un pēc minūtes mēs turpināsim ar savu paredzēto darbu kārtību. Dear colleagues, we will resume the. the... Cienījamie kolēģi, nekavējoties atsāksim debatas, mēs atgriežamies pie progresa ziņojuma par uh, Maķedoniju, ko mums prezentē referents Vaiglkungs. Referents tagad dod vārdu delegācijas uh, sadarbībai ar Maķedoniju vadītājiem Peterlis kungam. Peterlis kungs, jums vārds. Aicinu visus ieņemt vietas vai iziet no telpas, jo mums ir maz laika. Lūdzu, ievērot kārtību. Esiet soldāri, kolēģi. Alais, jums vārds. Paldies, priekšstādātāji, cienījamie kolēģi. Es gribētu sveikt referentu Vaigla kungu. Viņa pieeja ir ļoti tāda strateģiska un proeiropiska. Viņš ir parādījis problēmu sensitīvo raksturu arī šajā valstī. Komisija arī šajā gadījumā ir ieteikusi uh, uzsākt sarunas, bet padome nepiekrīt tā, ka Eh, ir ļoti svarīgi, lai referents dotu spēcīgu signālu Eiropas Savienības iestādēm. Ja mēs gribētu atvērt iestājas sarunas, tad process iespējams varētu virzīties uz priekšu. Referents to ļoti skaidri norādījis. Kā parlamenta delegācijas vadītājs mm, attiecībām ar Maķedoniju ar nožēlu norāda, ka eh, nav noticis maksimālais darbs novembrī Strasbūrā. Eh, mums mūsu delegācijai bija ļoti laba, auglīga darba sanāksme. Mm, ir liela atšķirība starp eh, Rietumu Balkānu atšķirīgo dalību valstu statusu, un jāsaka, tas nekādā veidā neveicina stabilitāti reģionā. Mums nepieciešams redzēt progresu, un tas ir atspoguļot šajā ziņojumā. Paldies, saka priekšstādātājs. Prēdas kungs runās Makavejas kundzes vārdā. Viņš ir koordinators. Paldies, tātad jums vārds. Paldies, es izteikšos Makavejas kundzes vārdā, jo viņa ir ēnu referenta mūsu grupā bet viņa šodien nevar būt klāt. Pirmām kārtām par eh, šo jautājumu par eh, sarunu uzsākšanu. Mākavējs ehm, kundze ir divas eh, konkrētas piezīmes komentāri par ziņojumu. Pirmkārt par tiesu sistēmu. Un es citēju, kā ar Uh, lielu gandarījumu atzīmēja, ka Maķedonija ir advancētā uh, likumdošanas saskaņošanas līmenī un likumdošanas ietvers attiecībā uz tiesu sistēmu un tāpat arī uz fizisko un tehnisko infrastruktūru. infrastruktūru tas viss ir krietni attīstījies. Uh, valsts ir ķērusies pie tādiem izaicinošiem jautājumiem, kā piemēram tiesu darba normalizācija, iekavētās lietas, Tāpat arī neatkarīga tiesu struktūra, tiesu padoma, tāpat arī administrīvās mm, taisnīguma sistēmas izveidošana, tāpat uh, krimināla un civiltiesība likumdošanas saskaņošana un cits pasākumi. Tas viss ir ļoti pozitīvi. Un uh, tam vajadzētu turpināties. Tātad jāstrādā pie mm, tiesneša neatkarīguma. Uh, jāpalielina ne tiesisku instrumentu un risinājumu pielietošanu, jāuzlabo piekļuvu tiesiskumam, um, mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām. Nākamais jautājums ir cīņa pret korupciju. Uh, mana kolēģa Makavējas kundze pozitīvi vērtē progresu vairāk kā 30 augsta līmeņa korupcijas gadījumi ir, mm, lietas ir ierosināts kopš 2004. gada. Tiek reģistrēta visi korupcijas un kriminālās noziedzības, organizētās noziedzības gadījumi kopš 2008. gada. Mēs gribam redzēt konkrētākus rezultātus, pieņemsim, valsts komisiju korupcijas novēršanai viņu darbam traucē IT savietojamība ar tiesām prokuratūras dienestiem un trūkst arī centrālais reģistrs valsts amatpersonām. Makovejs kundze aicina Maķedonijas varas iestādes likt lielāku uzsvaru turpmākā darbā uz pretkorupcijas tiesību aktiem valsts pasūtījumu un augstu līmeņu korupcijas un noziedzības apkarošanu. Tagad pāriešu uz franču valodu un teikšu dažus vārdus. Kā tautas partijas koordinators izteikšos un sākumā atgādināšu to, ka paplašināšanās politika ir viena no galvenajām Eiropas Savienības politikām, saistībā ar kuru no 90. gadiem Eiropas Savienība ir veidojusi savu identitāti un politikas ir vainagojusies ar panākumiem. Vistaust tāmākais panākums ir uh, Um, austrumu un vidus Eiropas valstu pievienošanās Eiropas Savienībai, un tas arī parāda to, ka sarunas ar Eiropas Savienību ir arī šķirīga loma demokratizācijas procesā. Domāju, ka nevajag aizmirst to šodien, kādu, un es to ļoti labi zinu, vairākās dalībvalstīs pastāv aizdomu klīmats attiecībos paplašināšanos. Bet jānorāda, ka ka Austrumu un Centrāla Eiropas valstīs bija vērojams demokratizācijas process, un nevajag eh, domāt, kā šā demokratizācija eh, var notikt nu, eh, bez paplašināšanās. Tas ir jāatzīst. Tāpat arī piekritīšu Vaiglakungam Maķedonijai ir jāuzsāk sarunas un tās ir vienīgais punkts, kura sakarā es gribēju izteikties. Neapšaubām tas ir centrālais jautājums un nevajag aizmirst pamatojumu politikānisku vietējo politiķu apsvērumu dēļ. Paldies! Komprīmis, ja Pilnīgi jūs sapratām, Predus kungs. Hovet kungs, kā koordinators un um, oficiālais referents Maķedonijas jautājumā. Paldies, priekšnādātāji! Turpināšu izteikties kā ēnu referents. Gribētu sveikt Vaiglu kungu par to, kā viņš, kā jaunais referents, ir sācis uh, strādāt. Viņam ir pilnīgs mans atbalsts. Darbs ir bijis veiksmīgs. Paldies viņam par šo ziņojumu projektu kuru es lielā mērā atbalstu. Un es domāju, ka mūsu komitejas locekļiem ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs pastāvētu uz savu pozīciju par sarunu uzsākšanu. Tas tik tiešām ir apkaunojoši, ka ir notikusi tik ilga kavēšanās, vilcināšanās, un mums Eiropas Savienībā ir jābūt institūcijai, kas virtos priekš. Mēs gribam savā komitejā izvairīties no to, lai te notiks tāds politisks, politisks futbols un bumbas pārspēlēšana. Es domāju, ka ir jārespektē, jāroda vienots risinājums. Varbūt, ka tā nav mūsu loma vest eh, sarunas par jautājumu, eh, par nosaukumu jautājumu, bet tas nedrīkst bloķēt iestājas procesu. Un es arī gribētu, lai tiktu komentāri par to skaidri izteikti. Un uh, jau iepriekšējā sasaukumā mēs paudām bažas par eh, ANO vidutāju lomu, varbūt jāatgriežas pie šīs diskusijas. Par parlamentāro samierināšanu starp um, lielākajām partijām, tur mums ir loma spēlējama. Es um, novērtēju Vaigla kungu teikto šai sakarībā, un es arī esmu ticies ar Zajevu kungu, bet um, ko es teiktu viņam un mūsu komitejai? Tad, kad veiksmīgi iepriekš AFED darbojās attiecībā uz sam samierināšanos, Būzek kungs un es. Mēs nevainojām nevienu pusi, bet mēs panācām, lai abas puses strādā kopā. Man nedaudz satrauc tas, ka Vaigla kunga teksts vienkārši vaino opozīciju, un es nedomāju, ka tas ir konstruktīvs risinājums. Domāju, ka visām pusēm ir sava loma spēlējuma, lai veicinātu samierināšanos, un uh, Es piekrītu arī viņa analīzi attiecībā uz esošajām problēmām saistībā ar korupciju, tiesiskumu, mēdī brīvību un tā tālāk. Tās ir problēmas, kas ir kopīgas reģionam. Tās ir jārisina, protams, konkrētajā valstī, bet mēs nevaram pateikt, ka tās ir tādas unikālas un vienreizējas problēmas un ka tāpēc mēs nevaram uzsākt iestāšanās sarunas priekšsēdētāju. Mana grupa noteikti iesniegs uh, grozījums par 5. un 22. punktu par konstitucionāliem grozījumiem ir izšķiroši svarīgi, lai notikt šādas institucionālas izmaiņas, bet tām jābūt ar plašu atbalstu. Tās nedrīkst uh, būt vienas partijas ierosināts un ieviests. Uh, pastāv problēma, ja notiek vienpusējs risinājums, sastais punkts, parlamentārais boikots, varbūt to vajag pārskatīt. 22. punkts par uh, starptautisko finansiālo atbalstu. Es domāju, ka tas attiecas uz jebkuru valstu, ne tikai uz šo, bet sociālas nodarbinātības uh, sadaļas stiprināšanu. Nu, es nezinu, kā to varētu uzskatīt par tādu konsekventu un atbilstošu šai valstī. Mūs satrauc tas, ka konstitucionālais grozījums uh, izslēdz viena dzimuma laulības, Es domāju, ka LGBT cilvēku tiesības arī ir jāievēro, un visbeidzot es tā atsaucos arī uz Kašrovskī lietu, kā iepriekšējais risinātājs, un es atbalstu Vaiglu kungu teikto atsaucu uz šo lietu. Es domāju, mums ļoti uzmanību kā politiķiem ir jārunā par individuālām lietām, lai mēs paši neietekmētu tiesiskā procesa neatkarīgumu. Un man liekas, ka tas ir tāds selektīva tiesiskuma piemērs, kas tomēr varbūt nav labākais, tāpēc mēs un mana grupa ierosināsim kaut kādu tekstu redakciju, lai varētu varbūt apiet šo konkrēto lietu. Paldies, Tēnoka kungs nākošais. Paldies priekšnādātāji, ir ieskribēts piekrist kolēķiem un izteikt īpašu pateicību Vaiglu kungam, kā jaunajam pastāvīgam referentam Maķedonijas jautājumā. Viņš nāk no šī reģiona un Viņam ir būtiska pieredze un viņš varēs izmantot to kolosālo darbu, ko jau eh, veica mans kolēģis. Iepriekšējā sasaukumā ECR grupa, protams, ļoti spēcīgi atbalsta Maķedoniju kā kandidātu valsti un tās tiesības uzsākt sarunas. Mēs uzskatām, ka tas tiešām ir nožēlojami, ka pēc eh, deviņiem gadiem situācija joprojām ir neskaidra attiecībā uz šīs valsts kandidātu statusu kopš eh, jau 2005. gada. Tas ļoti eh, kavē. Eh, process ir ļoti iekavēts, tāpēc, ka viena, varbūt pāris valsts padomē iebilst. Jā, Maķedonijai ir problēmas. Tā ir tāda um, valsts, neliela valsts bez pieejas jūrai. Un tajā pastāv arī etniska spriedze, ne tikai starp albāņiem un um, slau, tautību iedzīvotājiem, bet pastāv arī radikalizācijas problēmas uh, musulmaņu kopienas ietvaros, tāpat arī džihādismu, tas jau tika minēts iepriekš. Tas attiecas gan uz Melnkalni, gan uz Rietumu Balkānu valstīm kopumā. Ir spēcīgas politiskās problēmas starp paldošo koalīciju, kas jau ir bijis pie varas zināma laika, un opozīcijā esošiem sociālistiem, nu, notiek arī boikots parlamentā, bet Maķedonija ir veikusi tādus spēcīgus centienus virzīties uz priekšu, un uh, jo īpaši progress ir panākts apmācībā un uh, tiesneša apmācībā, bet ir vēl daudz darāma, lai cīnītos pret korupciju. Īpaši gribu sveikt um, biznesam, uzņēmumiem, draudzīgām uh, iniciatīvām, tāpat ir, lai piesaistītu ārējās tiešās investīcijas arī no manas valsts. Es domāju, ka pozitīvi jāvērtē mm, Eh, Federiks Mogatīnijas soļi. Viņa kā bijusi ārlietu ministra apņēmības pilna vērst uzmanību uz Rietumu Balkāniem, viņa atkārtot ir norādījusi, ka savā jaunajā lomā viņa gribētu veicināt risinājuma eh, nosaukuma jautājumam. Es gribētu atkārtot Fredas eh, kunga teikto Eiropas Savienības iestājas process ir tāds ļoti spēcīgs stimuls lai veiktu nepieciešamās reformas tādā valstī kā Maķedonija, un es domāju, ka tāda nepamatota, negodīga kavēšanās būs atkal tāds negatīvs faktors, kas var radīt destabilitāti eh, gan politiski, gan mm, eh, sabiedrības ziņā, un tas atkal var tā ļoti negatīvi izpausties šajā valstī. Un vēl viens negatīvs jautājums - ANO eh, vidutāja loma un vēstnieku Niemets loma šajā jautājumā. Uh, gribu griezties pie mūsu komitejas un sekretariātu. Varbūt mēs varētu atkārtot izdot, uh, izsūtīt uzaicinājumu Nemec kungam. Būtu interesanti dzirdēt par to, kādā statusā, kādā stadijā šobrīd ir šīs uh, sarunas ar ANO, lai atrisinātu nosaukuma jautājumu Maķedonijai pret uh, Fairom nosaukumu, ko es vienkārši atsakos lietot. Paldies, Kafaljānis kungs. Koordinātori tagad ir izteikušies un pārējiem lūdzu izteikties neilgāk kā vienu minūtu. Lūdzu. Paldies, priekšstādātāji, četri komentāri. Mūsu iedibinā politika un, um, ir tāda, ir uh, teritārā neaizskaramība. Otrakārt, mēs atbalstām uh, Eiropas komisijas bāžas, kas atainojas 2014. gada ziņojumā par to, ka ir uh, Eh, mazinājusies eh, vārda brīvība un arī tiesvaras neatkarība. Runājot par tādām institūcijām, kā, piemēram, vēlēšanas, kā to piemin eh, SAO, ir arī pārkāpumi no valdības puses. Trešais komentārs ir darbība un paziņojumi, kas nelabvēlīgi ietekmē labās kaimiņa attiecības. Piemēram, Eh, vār runas par, eh, mil, par lielo Maķedoniju, kuras teritorija arī būtu um, kaimiņu valsts teritorija, piemēram tāds, kas notika Gazī, Milosovski paziņojumu Olimp, Olimpā ar seno Vergīnas valsts karogu un ārlietnīgas paziņojumu šis jautājums ir startautiski risināms drošības padomas un ANO ietvaros. Eiropas Savienībai visai ko, visā kopumā ir jānosaka skaidra nostāja par nosaukumu, lai šis nosaukums netiktu izmantots kā uh, atruna uh, vienotas nostājas trūkumam. Piekārt, 16. decembrī tika pieņemts lēmums, ka šī gada laikā atgriezīsimies pie nosaukuma, Maķedonijas nosaukuma. Taču ir daži priekšnoteikumi. Pirmkārt, nepieciešamā reforma īstenošana, otrais priekšnoteikums - labas kaimiņā tiecības un uh, apusēji pieņemama risinājuma rašana nosaukuma jautājumā. Tādam jābūt vēstījumam no Eiropas Savienības. Priekšsēdētāja kungs, er, er, īsumā var sacīt pat, patreiz, pašreiz, bijusi Dienvidslāvijas Maķedonijas republika nav gatava sākt iestājas sarunas, tāpēc, ka trūkst uh, eh, progresu labu kaimiņu attiecību eh, jautājumā un arī tāpēc, ka nav atrisināts nosaukuma jautājums un tā ir Maķedonijas atbildība. Paldies! Jūs aizņemā trīs eh, minūtes, nevis vienu. Papadakis kungs, lūdzu, ievērojiet vienu minūti jūs runē. Mēģināšu priekšstādātāju kungs. Nosaukuma jautājumam ir jāpanāk vispārēji pieņemams risinājums. Tad, ja nosaukums tiks panāks ar spiedienu, tad patiesībā tas netiks pieņemts šai reģionā. Tā tad ir jāpanāk tādas reformas, lai demokrātiskie procesi būtu acīm redzami šai valstī. Es uzskatu, ka katrā gadījumā nosaukuma temats nav uh, jāignorē ANO ietvaros. Tātad tas ir jāskata ANO ietvaros. Paldies. Lielas paldies. Dambatski. Dambatski kungs nākošais. Paldies priekšsēdētāji. Es izsakos kā kopīgās parlamentārās asamblējas sadarbībā ar Maķedoniju loceklis piekrītu Tanaku kungam un ECR grupai. Tādā ziņā, ka Maķedonijas ceļš uz Eiropas Savienību ir tāds noteikts un skaidrs ceļš, nav nekādu alternatīvu dalībai Eiropas Savienībā. Man liekas, mēs šeit runājam par fundamentālām Eiropas Savienības vērtībām, un viena no tām ir tiesības Eiro, uh, Maķedonijas uh, cilvēkiem, iedzīvotājiem uh, lietot savu valodu, veidot partijas, politiski biedroties. Tās ir tiesības, par kurām nevar būt nekādas sarunas, diskusijas, tās ir pilnīgi nediskutējams, un mums jānodrošina, lai attiecīgi notiktu darbs šajā virzienā. Es noteikti nepiekrītu Vaigla kunga teiktiem par labām, um, piekrītu Vaigla kunga teiktiem par labām um, kaimiņu attiecībām un iesniegšu arī šai sakarībā grozījumu. Ir ļoti žēl, ka jautājums par Eiropas līdzpilsoņu integrāciju ir atkarīgs no aizlieguma nosaukumam vietai, kas vēsturiski vienmēr ir saukusies par Maķedoniju. Mēs smieklīgā veidā to dēvējam pār bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju. Nav pieļaujami tas, ka ir veto uh, Uh, nosaukumam, kas vēsturiski atbilst vietai, lai pat ja tas uh, tā ir kādreiz pieda, uh, piedalījis Grieķieji. Ir Spānijā vieta, kas saucās Rosejona, ir Francijā tāda vieta. Neviens neapstrīd Rusijonas nu, tiesības uz nosaukumu Francijā, kur galvaspilsēta ir Perpiņā, ne Spānijas Rusijonas tiesības nevar būt tāda situācija, ka mūsu bloķē divas valstis situācija dēļ, kas uh, vairāk piedara psiholoģiskiem, ne uh, tiesiskiem jautājumiem. Ja pastāv robežas, ja nav pretenziju uz teritoriju, tad mēs nevaram bloķēt uh, Maķedoniju deviņas reizes, kā mēs to esam darījuši. Mēs Pretējā gadījumā ar Maķedoniju nonāksim burvju lokā Eiropai, no kurā ārā būs grūti tikt. Kolēģā, mēs. Paldies, Mesričkungs nākošais. Paldies priekšnādātāji, kā ēnu referents Maķedonijas ziņojumam gribētu pievienoties kolēģiem, kas sveic Vaiglu kungu. Man ļoti patīk ziņojums, Un tā arī uzskata mana grupa, ka šis ir viens no ziņojumiem, ko mums noteikti, pie kur jāturpina strādāt. Viena no būtiskām problēmām šeit ir nosaukuma jautājums, un mēs jau par to esam vairāk kā runājuši, tāpēc negribu te izplūst, bet gribu norādīt, ka 90. gadu beigās un vidū, kad mūsu valsts gaidīja kad mūsu valsts gaidīja uz uzņemšanu un dažādu sadaļu atvēršanu, noslēgšanu, dažādas kavēšanās, vilcināšanās, tehnisku iemeslu pēc vienmēr bija ļoti neproduktīvas uh, vietējās sabiedrības uztverē, un mēs ļoti to apzināmies. Tāpat arī fakts, ka šī ir tāda nepamatot kavēšanās no vienas mūsu dalībvalsts puses. Mēs gribētu, lai tiktu pieminēts uh, starptautiskās uh, mm, tiesas nolēmums jo, manuprāt, ka tam ir ietekme uz šo ziņojumu. Tāpat domāju, ka mēs kā grupa gribētu atbalstīt ANO sūtņa priekšlikumu nosaukuma risinājumā. Mēs nesaskatām problēmu ar šādu formulējumu un jāraugās, cik tālu ar to varam iet. Runājot par Melnkalnu, es jau teicu, ka, protams, Mums ir problēmas, tāpat kā citās Rietumu Balkānu valstīs, um, arī Maķedonijā problēmas um, vidas jautājumos. Gribētu norādīt arī uz 2013. gada energomērķiem, tos Maķedonija neizpildīja, un mēs gribētu, lai tas tiktu pieminēts ziņojumā. Mēs attiecīgi iesniegsim uh, teksta grozījumu. Tāpat ziņojumā jānorāda uz energoefektivitāti un atjaunīgo energomateriālu izmantošanu. Tāpat arī saistībā ar vīdes aizsardzību, sabiedrības konsultācijas un arī mm, kapacitāti rīkoties, darboties Maķinonijā būtu ārkārtīgi svarīgi, lai reāli varētu vispār veikt šo pieskaņošanos Eiropas Savienības klimata politikai. Paldies! Vēl divi runātāji, Kukankungs. Paldies, priekšstādātāji! Esmu sarūktināts, ka jau daudzus gadus, gadu pēc gada, mēs diskutējam vienu un to pašu situāciju Maķedonijā, zinot, kādas ir sekas uh, šim iestrēgušajam procesam. Lielākais vairums parlamentā, komitejā, padomē ir vienasprātis, ka sarunas ir jāuzsāk. Bet lēmums vienmēr tiek atlikts, nobīdīts malā, nosaukuma problēmas dēļ. Es piekrītu Vaiglu kungam, ka šis nosaukuma jautājums nedrīkst būt šķērslis sarunu uzsākšanai. Piekrītu arī tāpat Eiropas Savienības nokstās pārstāvs aicinājumam nodrošināt savstarpēji risinā, eh, pieņemumu risinājumu. Gribu nosaukt vairākus jautājumus, kuriem jāvērš uzmanība. Ja politiskā iestrēgusī situācija un politiskā kultūra. Ja politiskajām cīņām jānotiek parlamentā, Valstī bieži vien trūkst konsultāciju ar sabiedrību. Korupcija, šis jautājums jārisina Maķedonijā, tāpat arī mēdīju brīvība, tā ir viena no galvenām prioritātēm, tāpat konstitucionālās izmaiņas tās nevar veikt situācijā, kad opozīcija boikotē parlamentu, nepiedalās tā darbā. Ir jāņem vērā Venecijas komisijas, uh, komitejas noteikumu. Paldies! Un tev, Kāro kundze, pēdējais komentārs. Paldies, priekšstādātāji! Katrā ziņā man ir tā nelaime, ka var runāt tikai beigās, man paliek tikai viena minūte. Vēlos uzsvērt, ka bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas republika nesāk uh, eh, iesājas sarunas ne tikai nosaukuma dēļ, bet arī daudz citu problēmu dēļ, kuras jau citi pieminēja šeit. Uh, minoritāšu tiesības, uh, tiesas sistēmas neatkarība un viss kas cits. Šādu problēmu daudz, ļoti daudz. Pat tad, ja viss būtu kārtībā ar nosaukumu, vienalga sarunas rīt pat nevarētu sākties. Es varu jums sacīt par nosaukumu. Viena lieta Jorka, cita lieta Ņujorka, viena lieta Velsa, cita lieta Jaunvelsa. Šur un tur ir arī vēlts pieminēt Platonu un Aristoteli, un arī to, kas noticis laikā kopš otrā pasaules kara eh, beigām. Un viss tas, kas visas, eh, visas tās, eh, visi tie kropļojumi, ko eh, izveidoja Tito un padomju vara, pārbraukieties, kas notiek Krimā, Kalnu Karabahā, tas viss sākas tiesa tieši ar šādu patvaļu. Ir ļoti svarīgi atzīt, kas notiek, ko izdarīja ārlietu ministrs. Viņš jau uzkāpa Grieķijas augstākajā kalnā un pacēla karogu valstī, kuras vispār nepastāv. Un vēl viens komentārs. Vakar izskanēja informācija, ka Serbijai varētu būt problēmas sarunās, e, tās attiecība ar Turciju dēļ, bet, e, tās e, attiecība ar Krieviju dēļ, bet Turcijai ir milzīgi daudz attiecību ar Krieviju un tāpēc neviens viņai neko netraucē. Uh, Tad te vienkārši kārtējo reizi tiek meklēts jaunas problēmas. Paldies. Thank you very much. Now I give the floor quickly to the Liels paldies. Tagad vārds Davidam Kalinam, komisijas pārstāvim. Liels paldies priekšsādātāji. Vaigla ziņojuma projekts ļoti labi ataino situāciju bijušā Dienvidslāvijas Maķedonijas republikā un izaicinājums, ar ko šī valsts saskars sarunu turpināšana veicinātu progresu, tālāku attīstību un eh, stabilitāti. Šī valsts lielā mērā ir panākusi ekikomentēra atbilstību, taču esam pauduši e, bāžas par e, tiesu sistēmas e, neatkarības trūkumu, par mediju brīvību un citām problēmām, un tas ir jārisina steidzami. Steidz, Tā kā parlamentā nav galvenās opozīcijas partijas, arī tas ir pamats bažām. Un mēs vēlamies nodrošināt, ka politiskās debatas norisinās parlamentā šai valstī. Komisija arī uzsvēra, cik svarīgi turpināt integrāciju un reformu procesu. Tas attiec arī uz augstākās izglītības reformu, tas vēl jau vairāk attiecas uz konstitūcijas grozījumu projektu, tie pat labam tiek apspriesti, un tur ir jābūt plašam sabiedrības atbalstam un dialogam starp politiskajiem spēkiem. <clears throat> ANO cilvēktiesība konvencija un starptautiskie noteicumi, noteikumi par finanšu pakalpojumiem un nelegāli iegūt līdzekļu legalizēšana arī ir jāievaro. La, raugoties uz padomis secinājumiem no decembra sanākšanas komisija intensēs savu, uh, savas attiecības ar dialogu, dialogu starpniecību Un mēs esam gatavi sākt iestāst dialogu, dialogu tad, kad būs uh, attiecīgie priekšnoteikumi izpildīti. Šāds dialogs pagātnē ir veiksmīgi bijis, pēc tam, kad prioritātes un reformas ir īstenots. Liels paldies, turpin priekšstādātais komentārs no mūsu referenta Vaigla kunga. Liels paldies visiem, kas piedalījās šajās ļoti radošajās un uh, konstruktīvajās diskusijās, jo īpaši priecīgs esmu par to, ka mums izdevās izvairīties no polemikas un augstu vērtēju visus, kam par dažām problēmām ir savs atšķirīgs ieskats. Esmu jo īpaši gandarīgs, gandarīts par to, ka ir novērojams konsens par to, ka Eiropeiska nākotne Maķedonijai nozīmē arī vairāk stabilitātes, vairāk progresa un vienotības Eiropai. Liels paldies manam priekštecim, iepriekšējiem referentam, daudz esmu no viņa mācījies, un arī no cilvēkiem, ar kuriem satikos Skopje, biju gandarīts par to, ka norisinājās tik konstruktīvs eh, dialogs, ka bija tik konstruktīvs un draudzīgs, ja tā varētu sacīt, referents iepriekšējos gados. Tā tad Gaidīšu jūsu paziņotos grozījums un varu sacīt jau iepriekš, ka vairums no šiem grozījumiem ir visnotaļ pieņemami un domāju, ka mm, nesaskarsimies ar eh, problēmām, gatavojot konstruktīvu, pozitīvu galīgo ziņojumu. Lielas paldies arī komisijas pārstāvim par viņa iedrošinājumiem, par to, ka komisija intensificēs stiprinās dialogu ar Maķedonijas valdību un gaidīšu arī augstā līmeņa politisko dialogu, kas varētu panākt pozitīvs rezultāts, un to mēs arī no tā sagaidām. Un tas attiec arī uz cik daudzkārt minēto šīs valsts nosaukumu jautājumu. Lielas paldies priekšstādātāji! Paldies kolēģim Vaiglam. Turpina Lenkoviča kungs. Debašu noslēgumā vēlos sasīt kaut ko tādu, eh, kā cilvēks, kas paplašināšanās procesos Eiropas Savienībā pārpār 20 gadiem esmu piedalīsies. Daudz cilvēku, kas tik ilgi nesmu, tu, ne, nu, nav to darījuši. 2000. gada decembra samitā Zagrebā eh, Maķedonija parakstījies stabilizācijas un asociācijas, asociācijas nolīgums. Tas bija jau pirms 15 gadiem, un tātad pirms ilgstoša laika, un es domāju, ka komisārs Hāns, kas ir jaunais komisārs atbildīgs par paplašināšanos un kaimiņu attiecībām, pēc tam, kad beigsies viņa piecu gadu pilnvaru termiņš, te es uh, runāju ar komisiju, uh, varēs Eh, secināt, ka Maķedonijas situācija ir lielā mērā mainīsies. Tā ir problēma gan Eiropas Sanības uzticamība, gan paplašanāšanās procesam. Esmu pateicīgs referentam par viņu skaidro nostāju un arī citiem kolēģiem, ka ir jāizsano centieni, lai izvairītos no šēršļiem sarunu pavēršanai. Jo vilšanās šāda veida situācija, kas novērojama valstīs, Es varu sacīt, ka neviens, kurš šādu veidu blokādu sarunās nav piedzīvojis uz savas ādas, nesaprot, ko tas nozīmē. Tātad darīsim visu, lai Maķedonija varētu progresēt savās iestājas sarunās. Noslēgumā vēlos piedāvāt rekomendāciju, ka katrai valstī kas ir šajā eh, procesā, tiktu minē, piedāvāt stunda laika, un es domāju, bija laba ideja šīs diskusijas uz laiku pārtraukt, tāpēc, ka bija ļoti plaša interese. Broka kungs eh, arī rīkojas tā, ka mēģinājām dot vārdu visiem deputātiem, es atvainojos, ka dažiem bija atvēlēts tikai viena minūte, taču daudzi vēlējās izteikties, un tā vienkārši bija jādara. Uh, pie nākoša darba kārtības punkta, tagad drīzumā pāriesim un tad arī priekšstādātāji mainīsies. Ladies and we move on. Dāmas un kungi, mēs turpinām darbu, pārējām pie nākošā punkta viedokļa apmaiņa ar uh, delegāciju priekšsēdētāju konferenci par uzdevumiem Eiropas Savienības ārējo attiecību jomā un sadarbību starp delegācijām un komitejām. Sveicu um, Vancerī kungu kurš eh, atbild par sadarbību ar starpparlamentu delegācijām. Saskaņā ar reglamentu ārlietu komitejā eh, nodrošina politisku pāraudzību kopīgo parlamentāro komiteju un parlamentārā sadarbības komiteju darbam, kā arī starp parlamentāro delegāciju un ad hoc delegāciju darbam, kas ietilpst tās eh, kompetencē. Beidzu citējumu no reglamenta. Tāpat arī atgādinu, ka delegācija vadītāji ir ex officio locekļu vairākās darba grupās, kas, ko ir izveidojis afet par uh, Austrum partnerību un Dienvidu partnerību, un rezultātā dažas no delegāciju misijām uz vietām ir īpaši uz kaimiņu valstīm varētu sniegt lielisku iespēju izvērtēt Eiropas Savienības ārējā finansējuma instrumentu izlietošanu. AFET komitejas priekšsēdētājs iepriekšējā delegāciju priekšsēdētāja konferences sanāksmē, kas notika 16. decembrī, kad mums notika pirmā viedokļa apmaiņa par to, kā stiprināt sadarbību starp eh, AFET parlamentārajām delegācijām, citām komitejām, tādām kā Libē, ITRE, NV un citām. Un es gribētu aicināt sadalīt mūsu šodienas viedokļa apmaiņu divās daļās. Pirmkārt, par labāku sadarbību, lai aizstāvētu parlamenta nostājas attiecībās ar trešajām valstīm un tās labāk piesaistītu un veicinātu Eiropas Savienības vērtības un intereses. Un otrkārt, kā Eh, varētu atbalstīt starp parlamentu delegācijas, lai īstenotu tās aktivitātes vispiemērotākajos apstākļos. Pirms dodu vārdu pancērīkungam, gribu atgādināt to, ka mēs esam es pēdējā delegācija priekšsēdētāja konferencē, vienojušies pār sekojošo. Pirmkārt, delegācija priekšsēdētāji tiek, ir jāuzaicina uz ēna referents sanāksmēm, ja ziņojums attiecas uz viņu kompetenci esošu valsti. Savstarpīgi e, ēnu referenti tiek uzaicināti uz attiecīgiem delegācijas sanāksmēm un, ja nepieciešams, misijām tad, kad ziņojums attiecas uz delegācijas kompetenci esošu valsts. Un treškārt, delegācijas sanāksmēm nevajadzētu pārklāties ar afet sanāksmēm, kuru kalendārs ir sakā, sakārtots gadus priekš. Tagad dodu vārdu Pancerīkungam, kurš vada delegāciju priekšsēdētāju konferenci. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu rīcībā nav pārāk daudz laika. Es gribētu jums pateikties par šīs sanāksmes organizēšanu un pirmo reizi delegācija priekšsēdētāji tiekas ar ārlietu komiteju, kas, manuprāt, ir ļoti būtisks notikums. Domāju, ka mums ir jāsadarbojas labākai parlamenta redzamībai un jāgarantē labākas attiecības starp Eiropas Savienību, trešajām valstīm un mūsu parlamentārajiem sarunu partneriem ārlietu komitejā. Ir atsaucas komiteja, jo mūsu uh, diskusijas tiek uh, apstiprinātas plenāra sēdē. Tāpat arī ļoti nozīmīga ir eh, parlamenta loma ārpolitikas ziņā. Un tas attiecas uz mūsu delegācijām, kurām ir jāuztur pastāvīgi kontakti ar AFET komiteju. Delegācijas ir sava veida AFET komitejas acis un ausis. Mūsu kompetenci ietvaros darbs ir labāk jākoordinē taiskaitā institūcijas ietvaros. Delegācijām ir efektīvāk jāveic eh, mūsu iecerētās darbības un to monitorings eh, ārvalstīs. Tas nav pašmērķis, bet tas palīdz labāk darboties mūsu institūcijai it īpaši parlamentārajām komitejām, kas strādā pie ārējām attiecībām, un ar prieku uzklausu Broka kunga priekšlikumu, kurš izskanēja komiteju priekšsēdētāju sanāksmē rinda ar instrumentiem, kas padarītu attiecības starp afet un delegācijām efektīvākas. Un kā jau tas izskanēja, izskanēja decembra sanāksmē, mēs visi esam gatavi, lai veidotu zināmas automātismus tam, lai apēc un attiecīgi referents varētu piedalīties attiecīgo delegāciju sanāksmēs, lai delegāciju pievadītāji piedalītos afet sanāksmēs, lai varētu atskaitīties pār kontaktiem ar ārvalstu partneriem. Uh, Eiropas parlamentam ir šis pats vēstījums jānosūta saviem ārvalstu sarunu partneriem, un tikai tādā veidā mēs varēsim uzlabot savu koordinācijas un demokrātiskās kontrolas lomu attiecībā uz ārpolitiku, respektējot eh, deputātu tiesības brīvi izteikties un doties uz trešajām valstīm. Mums nevajadzētu pieļaut, ka afet un delegāciju lomu uz, uzurpēt citas struktūras, kas dažkārt izliekas, ka darbojas parlamentu vārdā. Noslēgumā gribu pateikties afetam un, un tā e, priekšsēdētājam Brokam par šo iespēju. Jūs zināt, ka noteikumi, kas attiec uz delegāciju darbību, es, e, ierobežo mūsu delegāciju locekļu skaitu komandējumos un komandējumu ilgumu, bet varētu būt, ka parlamenta priekšsēdētājs palīdz atrast saprātīgu risinājumu, lai atvieglotu mūsu darbu un problēmas mazinātu. Tāpat parlamentārās komitejas ir eh, piedzīvojuši zināmas reformas attiecībā uz ārējām aktivitātēm. Domāju, ka AFET komiteja ir vislabākajā veidā jāpiesaista mūsu misijām ārzemēs un eh, attiecīgi AFET locekļi varētu piedalīties misijās uz valstīm, kas atbilst attiecīgo delegāciju darbam. Domāju, ka mēs tādā veidā vislabāk varēsim īstenot savu darbu. Paldies, un tagad um, dodu vārdu uz divām minūtēm delegācijas vadītājam Gāverkungam. Liels paldies! Es domāju, ka nav nekāds nekāda sakritība, ka vairums no delegāciju vadītājiem uh, lasa šo dokumentu tikai AFET vai DV vai ar, um, ārējās sirdniecības komitejā. Jo ir jāga visiem kopā būt uh, saistītiem runāt vienā balsī. Neskatoties uz to, man ir tāds iespējas, ka valda baiļu gaisotne, ka delegācijas varētu attīstīt pašas savu neatkarīgo dzīvi, tā sakot, un ka tā neatbilstu katrā ziņā parlamenta nostājai vai afet vai deve komiteja nostājai. Protams, mums no šādām situācijām ir jāizvairās, un es domāju, ka tas būtu jādara tā, ka tiek nodrošināts, ka tie, kas ceļo uz ārvalstīm, sniedz eh, ziņojumu pēc šī ceļojuma AFET vai DEVA komitejā. Un mēs varētu paplašināt delegāciju misiju ceļojumu iespējas. Es domāju, ka delegāciju priekšsēdētājam uh, vadītājiem nav jābūt uh, ieskaitītam kvotā un arī attiecīgā valsts tad uh, nebūtu aizņēmusi vienu vietu. Tas palielinātu iespējas afet un deve deputātiem ceļot misijas ietvaros, nebū, nesot ieskaitītiem kvotas apjomā. Bet es domāju, ka daudz cilvēku, kas strādā delegācijās, ir vilšies par to, ka apmeklējot valsts viņiem ir jādarbojas vienkārši ar dokumentiem, un šie tā nav pareizi. Tāds mans ieskats. Paldies. Paldies, Džefrīds Van Oldens. 23 minūtes. Es vadu delegāciju uz Indiju. Viena lieta, uz ko es gribēju norādīt, attiecas uz elastības trūkumu. Uh, vizīšu laika ziņā un eh, ir vesela virkne birokrātisko noteikumu, kas ir jāpārvar, lai iegūtu atļauju. Mēs vienkārši nonākam tādā kā birokrātiskā murgā, ka tikai 15. janvārī priekšstādātāja konferences pieņēma kalendāru, uh, vizītēm, un šis lēmums tika atlikts par veselu nedēļu. Jau tad tas bija par vēlu, lai labi organizētu mūsu darbu zaļajā nedēļā februāra mēnesī. Tātad mums paliek maz manevru telpas dažkārt, ir laba pamatojuma, kāpēc uh, apmeklējums nevar notikt zaļās nedēļas laikā, vai kāpēc tas neatbilst, piemēram, februāra zaļā nedēļa nesakrīt ar Indijas parlamentu Loksābas um, eh, sēžu laiku. Visas izskatījās pārāk sarežģītas sistēmai. Un šķiet, ka mums ir vajadzīga tāda ātrā sistēma, lai lēmums varētu pieņemt ātrāk un bez mazā, bez tik daudziem birokrātiem šēršļiem. Un gal galā man nav saprotams, kāpēc priekšstādātāji konferencei ir jāvienojas par šiem vizītēm. Skaidrs, ka vizīšu princips par to jau vienošanās ir iepriekš, un tad par katru gadījumu atsevišķi varētu lemt, taču ātri, bez visas birokrātiskās hierarhijas apmeklēšanas parlamentā. Uh, thank you. Paldies, saka Lēļa Gutkoku. Hans van Bālenkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu bijis Japānas delegācijas vadītājs, tagad Ziemeļāfrikas delegācijas vadītājs. Un es piekrītu iepriekš ja sacītēm, mums nebūtu jābūt pārāk organizētiem. Pirmkārt, ja jūs runājat par parlamenta nostājas uh, atainošanu, Parasti parlamentā ir vairākums, mazākums, un e, tas atainojas arī rezolūcijās. Un es domāju, ka šīm delegācijām pievieno tā vērtība. Kāda tā ir? Mēs satiekamies ar kolēģiem citās valstīs, kolēģiem parlamentu deputātiem, mēs viņus aicinām šeit, un mēs viņus apmeklējam viņu valstīs. Ja mēs esam pārāk organizāti, ja mēs apgalvojam, ka jābūt ir tikai vienam, uh, Uh, viedoklim, tad es tam nepiekrītu. Mums ir vienkārši jābūt dažādām uh, sanāksmēm. Ja parlamentam tas nepatīk, tad mums nav vajadzīgs daudz delegācijas. Ja mums ir vairākas delegācijas, tad mums jābūt elastīgiem. Mums šeit parlamentā ir 751 deputāts. Tas nozīmē, ka arī ārpus zaļo nedēļu laika būs pietiekoši daudz sanāksmju Eh, un deputāti, kas būs iesaistīti lēmumu pieņemšanā parlamentu laiku. Tātad, pirmais punkts. Elastība, jā, ļoti labi, kā referents vai ēna referents eh, būs delegācijas sastāvjiem, mēs apmeklējam kādu valsts, tas tiešām nāk par labu. Taču eh, nevajadzētu kaut kā pārkāpt savas pilnvars. Šiem cilvēkiem ir jābūt par delegācijas vadītājiem, nevis parlamentu grupas pārstāvjiem. Uh, Tad arī attiecībā uz jaunajiem reglamentu noteikumiem mēs to var darīt, taču arī šajā gadienā elastība, elastība un vēlreiz elastība. Paldies! Paldies, Hovid kungs, lūdzu! Paldies, es neesmu delegācijas vadītājs, taču es domāju, ir labi noturēt sabalansētas debates arī ar citiem deputātiem. Ir vienkārši delegāciju, ietvarēsoši delegāti, un es piekrītu šeit sacītēm, ka dažas birokrātiskās Eh, daži birokrātieši šēršļi ir slikti, ir grūti saprotam. Skaidrs, ka ir jāskatās arī uz finansēm, tam neviens nevar iebilst. Taču valstis, kas notiek trešās valstīs bieži vien, eh, nodrošina vislielāko redzamību un ietekmi Eiropas parlamentam. Un nebūtu jā šīs, šīm vizītēm likt daudz šēršus. Es saprotu Galena kunga ziņojumu, kā komiteju uh, locekļi tiek uh, iekļaut delegācijas, lai atainot kaut kādu ekspertu viedokli vai nostai. Ar Panceri kungu pagājušas nedēļu noturējām sanāks Strasbūrā par ārējām misijām. Katrā ziņā uh, strādājot pie bijušā Dienaslavijas Maķedonijas Republikas progresa ziņojuma, man bija uh, ļoti laba sadarbība Uh, referentu loma šeit ir ļoti svarīga. Runājot par cilvēku tiesību komiteju, tajā parasti notiek uh, vizītes pirms delegāciju apmeklējumu. Un es domāju, delegācijām ir ļoti svarīga loma attiecībā uz parlamentārās demokrātijas stiprināšanu. Parlamentārā demokrātija uh, arī šeit ir jāsver. Ja ir kāda trūkuma, tad bieži vien uh, Līdzdalība delegācijās ir tāda šķīdra vai arī tāda vien, vienveidīga, piemēram, eh, Maķedonijas delegācijā ir eh, Bulgārijas un Grieķijas kolēģi un delegācija attiecībām Turcija ir Grieķijas kolēģi, ako pārsvarā, taču tas neatāja no uh, eh, visu parlamenta Eiropas mm, spektru. Uh, un uh, eh, Dienvidāzijas uh, eh, delegācija vairums ir Lielbritānijas pārstāvji. Es domāju, ka iepriekšējas zinā, zināšanas ir svarīgas. Debates uh, augstā līmenī nopietnī var norisināties ar kolēģiem no citām valstīm tikai tad, ja mēs esam jau gana labi informēti. Es domāju, ir jābūt konkrētai izsekojumībai, ne tikai runājot par ziņošanu, par konkrēto vizīti, bet arī kā mūsu paveiktais ir ietekmējis situāciju uz vietas. Ir efektīvi jāatbalsta mūsu delegācijas, un es domāju, ka tas tad būtu pamatlieta. Paldies, Mandens kundze. Uh, thank you, President, and thank you for the opportunity. Paldies priekšsēdētāji, paldies par šo iespēju būt uh, šajā komitejā. Es vadīju um, delegāciju sadarbībā sešām Dienvidāzijas valstīm, un es domāju, šis jautājums par to, kā mēs sasaistam šo starp uh, parlamentāro delegāciju darbu, ir ļoti svarīgs. Tikai viens komentārs par birokrātiju, ko principā ir ieviesusi priekšsēdētāja konference Mums ar viņiem vajadzētu kādu vārdu pārmīt, ja neesam apmierināti, bet eh, runa ir par ļoti daudzajām delegācijām, kas dodas uz eh, dažādām valstīm, bieži vien uz ASV pēdējā laikā, komitejas un tāpat oficiālās delegācijas un, eh, un citādās konstelācijās notiek šādas braukšanas un ceļojuma, un reizēm nāk tāda kā balsu kakafonija no Eiropas Savienības tā vietā, lai būtu tāda skaidra līnija. Un ko cenšamies panākt. Man liekas, ka tā ir skaidrība, kas nepieciešamība uh, mūsu pozīcijām, attiecībām ar citām valstīm un attiecīgi šīs informācijas atpakaļ novadīšana delegācijām, lai tas atkal atspūgļotos parlamenta tālākā darbā. Tā, kas piekrīt tiem priekšlikumiem, kas tik šorīt minēti. Tāpat gribu uzdot jautājumu par konsultācijām AFET komitejai ar delegācijām, kad AFET domā par savu darba programmu. Eh, tagad dokumentācija ir vairāk koordinēta un mani interesē arī šī dimensija. Tāpat arī iespēja delegācijām attiecīgi atskaitīties, ziņot par veiktiem ceļojumiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi un šī lieta, manuprāt, ir pietrūkusi pēdējos gados. Un arī, zinām, elastība mūsu darbā, kad, piemēram, mēs iepriekšējā sasaukumā uzzinām, ka mūsu delegācija nevar saņemt ziņojumu no vēlēšana novērēšanas, novērošanas misijas vienā no konkrētajām valstīm, apējot afet, un tas nozīmē, ka uh, faktiski mums nācās gaidīt nedēļām ilgi, kamēr mēs kaut ko varējām darīt. Tātad šāda veida koordināciju vajadzētu labāk sakārtot. Par ceļošanas laiku, kā jau kolēģi teica, tas tagad ir sarucis, Un mm, tas nav īpaši pozitīvi, mēs skatāmies politiskajā ziņā un iespējams, ka mēs varam apmeklēt tikai galvaspilsētas un bieži vien nevaram aplūkot to, kas notiek citās vietās valstī. Paldies, Kukānkungs. Paldies priekšsādātāji, pavisam īsi. Esmu atbildīgs par uh, ziņojumu par eh, kaimiņattiecību politikas pārskatu. Jūs tikai varat iedomāties, ka uh, tas eh, noteikti būs ļoti sarežģīts, visaptvarošs ziņojums, un kamēr pie tā strādājot, es gribētu izmantot tās zināšanas un eh, uzkrāto pieredzi, kāda ir Eiropas eh, parlamenta kolēģiem. Es sazināšos ar attiecīgo delegāciju vadītājiem, kuru valstis mm, ietilps šajā geogrāfiskajā kaimiņattiecību kategorijā, un es gribētu vienkārši lūgt jūsu ciešu sadarbību, jo man jāizstrādā ziņojums tādā ļoti, nu, atbildīgā veidā. Tāpat gribu norādīt, ka konferences, kā piemēram Erevānā un iespējams arī Tunisijā, tās arī varētu būt ļoti būtisks informācijas avots un zināšanu avots priekš manis. Vienkārši paziņoja to un aicinu lūdzu jūs sadarboties. Paldies! Paldies, Arsis kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Parlamentā eh, kompetence attiec sākot tik, bet ir jārisina dažādi temati starp deputātiem ar lielāku brīvību. Tās dod tādu iespēju mums, un otrkārt, tas palīdzētu izpausties plurālismam parlamentā. Tad, kad mēs dodamies uz citu valsti, mums ir svarīgi zināt atšķirīgus viedokļus. Viņiem tieši tāpat. Tāpēc ir būtiski prezentēt un aizstāvēt Eiropas Savienības viedokli par dažādiem jautājumiem. Bet Eiropas Savienības viedoklis pats par sevi ir sarežģīts, jo tas izriet no mēģinājuma panākt konsensusu un no plurālistiskas perspektīvas. Tāpat esmu nobežījies par ierobežojumiem ko mums mēģina noteikt. Tiek panākts, lai priekšsēdētājs netiktu uzskatīts kā partijas eh, biedrs. Un man būtu eh, precīzs jautājums attiecībā uz Mērkosoru. Šis ierobežojums, kas eh, apmeklējumiem rāda lielas problēmas. Konkrēts gadījums šogad bija paredzēts Urugvajas un Paragvajas um, apmeklējums. Bet mums uh, paliek uh, divas dienas, viena diena brauciens, 12 stundas vismaz, dažkārt ir vajadzīgs 15 stundas, lai sasniegtu šīs valstis tālāk. Trīs dienas darbam un viena diena, lai atgrieztos, un trīs dienu laikā ir praktiski neiespējami apmeklēt divas valstis - Paragvaju un Urugvaju, un arī šo valstu lēmēji iestādes to var uzskatīt kā cieņas trūkumu. Iespēja būtu apmeklēt tikai vienu valsti - Urugvaju. kas eh, nozīmē, ka, lai apmeklētu otru valsti, būs jāorganizē cita vizīte, un šis eh, pats jautājums skar arī citus kontinentus, citas valstis. Paldies, um, Grilo kundze. Paldies, priekšstādātāji. Es gribētu piekrist uh, tiem kolēģiem, kas izteicās par elastības trūkumu, par to, cik ierobežojuši ir jaunie noteikumi. Jāņem vērā, ka dažas valsts, ar ko sadarbojamies, kādas delegācijas ietvaros, tad tās ir, nu, gluži tā kā kontinenti. Un tas nozīmē, ka noteikums, ka nevaram apmeklēt citas daļas, tikai galvaspilsētu, tas tik tiešām ir ļoti ierobežojoši. Un es domāju, ka ieviestie noteikumi ir kārtīgi jāpārskata. Jo kāda ir jēga, ja delegācija dodas uz kādu vietu, ja tā var tikai satikties ar dažām iesaistītām pusēm konkrētajā valstī. Tāpēc mēs atbalstam Džīnas Lamberts teikto. Un arī citi jautājumi par to, kad mums notiek šeit parlamentā debatas un diskusijas. Es zinu, ka, ja ir ziņojums, tad uh, referentam ir jākonsultējas ar delegāciju, bet uh, mums nav šī situācija Tad, ja ir kādi citi jautājumi, kas laika pa laikam rodas, manuprāt, ir svarīgi, lai notiktu diskusijas, kad vien ir kāds jautājums, kas tiek pacelts plenārs sēdē, kur ir skart arī delegācija, jo tas var ietekmēt šīs delegācijas darbu. Un īpaši tad, ja ir vizītes paredzētas turpmākajās nedēļās uz šo valsti, tad arī tas varētu ietekmēt šīs saiknes tā, ka es domāju, ka nepieciešams paplašināt šīs diskusijas par jautājumiem, kurus arī paredzēts aplūkot plenārsēdēs. Paldies! Paldies, Gilas kundzei! Ja nemaldos, tad esam izsmēluši savu runātāju sarakstu. No delegāciju vadītāja puses. Un pancērīkungs varētu tagad izteikt noslēguma komentārus un izdarīt kopsavilkumu šajās debatēs. Paldies! Pateicos visiem. Gribēju tikai paskaidrot vienu lietu. Es uzskatu, ka šie manā priekšā esošie noteikumi tie jau bija izstrādāti, sagatavot tos, um, izstrādāja iepriekšējais parlaments. Kašmena kungs, man liekas, uh, pieņēma lēmumu šajā sakarībā, un tas bija grupu ziņā definēt noteikti šos stingrākos noteikumus tā, ka tas ir visu mūsu pienākums. Un varbūt, ka visi tad varētu veikt kaut kādu lobēšanu, lai raudzītos, ko te var, ko te var darīt. Jo mēs neesam tikai šīs komitejas uh, locekļi, bet esam arī savu politisko grupu locekļi, tā ka vajadzētu šīs debats tik tiešām uzsākt. Domāju, ka ļoti svarīgi lai sanāks notiks politiskā kontekstā. Afet sēdēm, piemēram, ir nepieciešama šī politiskā jēga. Mēs negribam būt kaut kā marginalizēti visā situācijā, kāds ir bijis agrāk. Mums ir jāpastāv uz delegāciju prerogatīvām, bet aizstāvot šīs vērtības, šos principus, mums ir cieši jāsadarbojas ar vadošo komiteju, atbildīgo komiteju. Protams, ar Deva un Inta komitejām jāsadarbojas, bet Afet tik tiešām ir uh, Mm, galvenā komiteja, un mēs te saskatamies ar problēmām. Pirmkārt, ierobežojumi. Ja šie noteikumi tiek apstiprināti, un es piedalīšos prezidenta konferences sanāksmē. Un es aizstāvēšu delegāciju paustās bāžas par kvotām ko jūs minējāt, un dienu skaitu, ko delegācijas var pavadīt eh, ārvalstīs. Te jāņem vērā dažādas iespējas norganizēt tikšanās, piemēram, ceturtdienas pēcpusdienas tikšanās eh, mūsu delegācijā, es nezinu nekad, cik cilvēku uz to reāli ieradīsies. Jārod tāds reāls risinājums, lai varētu ņemt vērā delegāciju vēlmes. Jāveic arī loģistiskā koordinācija. Strasbūrā mēs runājām par dažiem no šiem jautājumiem, kad runājām par kalendāra izstrādi, atzīmējām, ka vienā vai divās nedēļās sešas delegācijas devās uz Vašingtonu. Es domāju, ka tas apšauba šī parlamenta uh, ticamību. Mums ir nepieciešama vismaz kaut kāda minimāla koordinācija. Tas ir pilnīgi bezatbildīgi, manuprāt, sešām delegācijām doties uz Vašingtonu apmēram vienā tajā pašā laikā. Tas, manuprāt, ir ļoti muļķīgi. Vienu mēnešu laikā vairāk kārt dažādās konsulācijās tikties ar vieniem tie pašiem cilvēkiem. Tā tad nepieciešama minimāla koordinācija, tī loģistiskā izpratnē. Un visbeidzot, nepieciešama arī politiskā koordinācija pilnībā piekrītu Hovet kunga teiktajam. Ārējā politikā nevar veikt improvizācijas. Ir jāsaprot konteksts, kādā mēs strādājam, jānodrošina konsekvence, atbilstība attiecīgiem pieņemtiem lēmiem afet komitejā un parlamentā kopumā, jānodrošina politiskā koordinācija, kas nav jautājums par delegācijas darba ierobežošanu vai kaut kādu limitu noteikšanu, bet uh, drīzāk varbūt centieni nodrošināt, lai eh, delegācija darbs būtu efektīvāks. Kad mēs runājam ar saiknēm ar eh, afetu un eh, sadarbības instrumentiem, es domāju, ka nepieciešama tāda automātiska instrumenta, kā jau es, piemēram, minēju, piemēram, referentu klātbūtne, delegāciju vadītāju, priekšnādātāju klātbūtne. Tam nevajadzētu radīt kādu papildus uh, birokrātisko slogu. Manuprāt, ir nepieciešams rūpēties par mūsu darba efektivitāti. Kukan kungs jau teica. Mums jānodrošina, lai ir labāka līdzdalība. Jāizmanto komiteju jau veiktais darbs, ir īpaši šeit ārlietu komitejā. Domāju, ka varbūt mums ir jāpiestrādā nedaudz pie inovācijām, arī par to, kā mūsu komitejā un delegācijās notiek debats. Pieņemsim jautājums par Āfriku. Jādomā, jārunā par Ķīnas uh, arvien spēcīgāko uh, ietekmi un klātbūtni Āfrikā, tātad mums ir jāizprot situācija. Tēma ir ļoti delikāta. Mēs runājam par attīstības uh, sadarbību un uh, pie šiem jautājumiem, pie koordinēšanas jāsāk strādāt. Un uh, man ir liels prieks, ka esam spēruši dažus pirmos soļus. Pirmkārt, ka mums ir notikusi kopēja sanāksme uh, ar delegāciju vadītājiem. Mums ir daudz kopīgs darbs veicams nedrīkstētu radīt papildus birokrātisko slogu, bet jāveic darbs pēc iespējas labāk koordinātā veidā. Paldies, uh, Panzērī kungam, ar to mēs noslēdzam šī rīta darba sesiju. Paldies visiem kolēģiem, un mēs atsāksim darbu pulksten trijos.